Il Presidente. Love you.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 Merci. Alors, je ne suis pas venu tout seul. Euh... Es neesmu nācis viens pats. Bērni nāk no Griota skolas un nodziedāsim vēl divas dziesmiņas. Sāksim ar spoku.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

bien, bravo les enfants. Hein? Lieliski, paldies, bērni! Vous chantez beaucoup mieux que moi, hein? Jūs dziedat noteikti labāk kā es. Pas chanter maintenant parce que. Labāk es gan nedziedāšu, tas eh, man varētu neizdoties, bet paldies, paldies, darbie draugi! Paldies arī skolotājiem! Paldies, paldies, sirsnīgs paldies! Federica Mogherini, the Right Commissioner for Human Dārga augstā pārstāve, komisijas vicepriekšsēdētāja, dārgie viesi! Man liels gods jūs uzņemt šeit Eiropas parlamenta plenārsēžu zālē, lai svinētu 70. vispārējo cilvēktiesību deklarācijas gada dienu. 1948. gadā Parīzē no ģenerāla asamblējā tika pieņemta deklarācija, un šis teksts um, nostiprina ideju uh, par to, ka cilvēkam ir mm, tiesības uz eksistenci. Un uh, tas gan bija nesaistoši, bet uh, tam bija īpaša vēsturiskā nozīme. Vairāk kā uh, 90 nu, konstitūcijās ir atsauce uz šo dokumentu, un šobrīd gan jāatzīst, ka ir jauna veida draudi pret cilvēktiesībām. Internets ir pavēris izteiksmes un viedokļa brīvības, bet neatbilstīga izmantošana var rezultēties represijā un privātās dzīves pārkāpšanā. Uh, ja e, tāpat internets var tikt izmantots arī par manipulācijas instrumentu un pat apdraudēt mūsu demokrātijas pamatu. Pie tam e, humanitārās krīzes, e, dabas katastrofas un citas nedienas apdraud mūsu iedzīvotājus, un tādējādi tas dramatiski ietekmē mūsu, un mēs domājām, ka īstenībā cilvēku tirzniecība, mazāk aizsargātu cilvēku mm, izmantošana ir pagātnē, bet vairāk kā jebkad mums būtu jāpieturas pie vispārējās cilvēktiesību deklarācijas un tiesībām un vērtībām, kurus tās ietver. Principi, kas ir deklarācijas pamatā, ir arī mūsu vērtības un mūsu uh, senči noteikti vēl aizvien atceras uh, karu šausmas. Uh, veik, paveiktās, um, paveiktie noziegumi ir, um, ir ļoti smagi ietekmējuši uh, visu Eiropas uh, valstu kopienas, un viņu mērķis bija iz, izra, izvairīties no tā, ka šī tik šausmīgas traģēdijas atkārtotos. Brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums, cilvēktiesību ievērošana Tie mums ir ļāvuši nodrošināt mieru 70 gadu garumā. Viss šīs vērtības ir balstītas mūsu līgumos, un tās sasniedza zenītu Eiropas Savienības līgumā. Eiropas parlaments ir vienīgā institūcija, kas ir tieši ievēlēts no Eiropas pilsoņu puses, un mēs garantējam šo tiesību ievērošanu. Jau 30 gadu garumā Saharova balva godina uh, iedzīvotājus, kas uh, aizstāv cilvēktiesību ievērošanu, un uh, pieci no Sakaro balss laureātiem ir saņēmuši arī Nobela miera prēmiju. Un pēdējais no tiem bija Denis Mudveģ un Daniela Murāta. Šonadēļ mēs svinam 70. gada dienu uh, šim darbam, un tādēļ man ir prieks mūsu vidū sveikt organizācijas, kas katru dienu cīnās par to, lai mēs ievērotu šī, šajā deklarācijā, universālajā deklarācijā iekļautās vērtības. Daudzas organizācijas ieradušās arī šodien. Gribētu jums teikt milzīgi paldies par, uh, par jūsu darbu, ievērojot uh, un aizstāvot uh, cilvēktiesības. Šodien ir arī bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības diena un visus jauniešus un bērnus, kas šodien ir zālē, vēlētos sveikt no sirds. Viņi pārstāv mūsu nākotni un mēs patiešām ceram, ka tā būs labāka par esošo tagadni, jo vēl aizvien mūsdienās notiek pārmērīgi daudz vardarbības gadījumu pret bērniem, bērni ir pakļauti seksuālai vardarbībai un bērni ir cietušie kara situācijā. Jūsu klātbūtne šeit mums atgādina, ka mums ir jāturpina darbs bez apstājas, lai nodrošinātu jūsu nākotni. Un šajā Eiropas parlamentā, Eiropas Savienībā jums visiem jājūtas aizsargātiem un jums visiem aktīvi jāiesaistās valdību pieņemtajos lēmumos. Tā ir demokrātija. Viena no tiesībām, kas mums jums ir jāgarantē, ir tiesības izmantot internetu un sociālos mēdījus bez tā, ka jūs būtu pakļauti nepiemērotam vai aizliegtam uh, saturam, uh, ki kiber um, vajāšanai vai jebkāda cita veida vardarbībai. Pagājušajā uh, Mēnesī parlaments apstiprināja jaunu regulējumu YouTube, Netflix un arī Facebook, kas ir uh, tīmekļa vietnes ar audio un video saturu. Šīs normas ļaus ātrāk a, uh, apturēt un izņemt a, uh, nepiemērot saturu un labāk liks aizsargāt šīm vietnēm jūsu saturu un personu datu. Cienījamie viesi, cienījamie kolēģi, Strasbūrā pieņemtie lēmumi pirms vienas nedēļas nosaka, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm ir strikti un vienā balsī jāiestājas par cilvēktiesību aizstāvību. Šis aicinājums mums jāīsteno visiem kopā, lai rādītu labu piemēru un uh, ir jārīkojas atbilstoši mūsu uh, darbiem. Azijā bija Pakistānā, kas uh, līdzīgi kā citas daudzas jaunas meitenes pasaulē, cietušas no vardarbības. Mums ir jāaizstāv gan ārpus, gan Eiropā arī mūsu tiesību aizstāvji, kas ir žurnālisti, kas bieži saņem draudus tādēļ, ka viņi iestājas par mūsu brīvību un tiesībām saņemt informāciju. Dafne vai ne koalīcija, Jāne Kosoģi, tie ir tikai daži no nesenākajiem gadījumiem. Uh, Tie ir piemēri žurnālistiem, kas ir zaudējuši dzīvību, aizstāvot taisnību. Domāju, ka arī daudzie uh, žurnālisti, kas vēl aizvien ir uh, Turcijas un citu valstu cietumos, arī ir pelnījuši brīvību. Šodien mums ir noteikti svinībās jāatceras arī tas, ka daudzās uh, valstīs sievietēm un vīriešiem nav līdzīgas tiesības un nav līdzīgas iespējas. Uh, pārāk bieži tie, cilvēkiem tiek uh, liektas pamatiesības, sievietes uh, cieš no vardarbības un ne, tām nav pil, tiesība pilntiesīgi piedalīties sabiedrībā. Eiropas parlaments uh, strādā pie Stambulas, cīņ, Stambulas konvencijas īstenošanas, kas iestājas pret vardarb, pret vardarbību pret uh, sievietēm. Visas valsts to vēl nav ratificējušas, tādēļ mums pašiem jāveic arī savu mājas darbu. Pārāk daudz sievietes vēl aizvien cieši no vardarbības, tiek nogalinātas, pārāk daudzas sievietes tiek uzskatītas par kaut kādām zemākas šķiras būtnēm. Tā nedrīkst notikt, un, diemžēl, um, esam dzirdējuši to arī šajā uh, tāpā. En ese país hay violaciones de derechos civiles y políticos. Diemžēl ir arī problēmas citās valstīs, kur tiek ierobežota rīcības izteiksmes brīvības. Eiropas parlaments turpinās intensificēt savu atbalstu Venecuēlas iedzīvotājiem un īpaši cilvēktiesību aizstāvjiem. Uh, tāpat kā 2017. gada Šaharova balvas laureāti. Un beigās es vēlētos pateikties uh, Čīles um, mm, bijušās prezidentes klātbūtnē Mišelai Bašletai un um, viņai aicinu Latīņu Amerikā uh, īpaši uh, uzsvērt to, mm, cik svarīgi un prioritātiem šiem jautājumiem jābūt. Rūzvelta kungs uzskatīja, ka šie ir tie dokumenti, kuri uh, ideālus pauž un tie mm, cilvēkiem ir jāsaprota jāpieprasa mm, tas, kas ir šajos dokumentos teikts. Mēs dzīvojam tādā pasaulē, kuru iezīmē populistisku spēku, mm, destruktīvu spēku rašanās. Nepieciešamība ir tagad vairāk kā mm, jebkad redzama balstīties uz šīm vērtībām un tā, lai mēs varētu atgūt šīs lietas Mums ir jābūt cilvēktiesību čempioniem, un mums vēršamies pie visiem individiem, uzņēmumiem, pilsoniskās sabiedrības locekļiem, tā lai viņi pievienotos mums un tā lai mainītu situāciju. Eiropas Savienība turpinās atbalstīt un aizstāvēt cilvēktiesības visā pasaulē. Lielas paldies, dārgie draugi! Paldies par to, ka esat ieradušies Briselē! Lašu orā la parola all'alto Un nu došu vārdu augstajai pārstāvēji Federikai Mogherīnī. Pēc tam mums būs iespēja video, ar video palīdzību uzklausīt ANO ģenerālsekretāru Antonio Gutereškungu. Grazie, Antonio. Paldies, Ant Antonio, ja drīkst. Savu uzrunu sākšu ar uh, sirsnīgu paldies tev un Eiropas parlamentam par to, ka nolēmāt kopīgi svinēt šo dienu. Mēs bijām domājuši, ka tā ir tā labākā lieta, ko darīt - organizēt uh, svinības saistībā ar uh, vispārējās cilvēktiesību deklarācijas gada dienas svinībām kopā ar uh, cilvēktiesību um, šo mūsu fórumu, un manuprāt, tā ir bijusi lieliska iespēja. Uh, arī tīri parādīt, kādā veidā Eiropas iestādes kopā strādā, lai kopīgi aizstrādātu, aizstāvētu un iestātos par cilvēktiesību aizsardzību ne tikai Eiropas Savienībā, bet visā pasaulē. 70 gadi ko, pagājuši kopš uh, sarakstīto vispārējā cilvēktiesību deklarāciju, mēs vēl aizvien strādājam, uh, lai katru no šīs deklarācijas vārdiem pārvērstu praksē. Lielu daļu mūsu uh, darba paveic NVO. Tādēļ es gribētu tiešām no sirds teikt uh, paldies jums, kas pārstāv pilsoniskās sabiedrības organizācijas un visus, kas strādā, lai aizstāvētu cilvēktiesības, mūsu draugi visā pasaulē, ar ko jūs savās valstīs katru dienu sadarbojaties un kas šodien ir uh, ceļojuši tālu ceļu, lai ierastos pie mums. Uh, Jūs esat būtiska mūsu darba sastāvdaļa aizstāvot un iestājoties par cilvēktiesībām. Lasot deklarāciju, redzam, ka daudz vēl darba darāms. Pirms 70 gadiem šajā deklarācijā bija noteikts, ka pilnīgi visiem ir iespēja, eh, tiesības uz darbu, un tiesības saņemt vienlīdzīgu atalgojumu par vienlīdzību, da, vienlīdzīgu darbu. Tik atzīts ikviena tiesības uz izglītību bez nodalījuma atšķirībā no piedarības, sociālās izcelsmes, finanšu līdzekļiem, rases, dzimuma. Uh, Jā, šī deklarācija gāja pa priekšu savam laikam. Arī manā, mūsu valstī, Itālijā, sievietēm nebija tiesība balsot. Tās iegūta tiesības balsot tikai divus gadus pirms deklarācijas pieņemšanas, un daudzās valstīs balsošanas tiesības bija ierobežotas sociālajām grupām, bet deklarācijā tika atzīts, ka ikvienam ir tiesības piedalīties, ievēlēt savas valsts valdību, un tautas griba būs par pamatu uh, valdības veidošanai. Mums vēl ir tāls ceļš ejams līdz patiešām iekļaujošai demokrātijai, lai vienlīdzīga samaksa būtu dzimumiem, lai tiktu cienīti un ievērotas visu tiesības neatkarībā no ādas krāsas vai etniskās piedarības. Daudzi no jums ir visu savu dzīvi veltījuši šo mērķu sasniegšanai, un mums par to ir jābūt pateicīgiem. Un uh, Daži no jums uh, dēļ šī darba ir uh, saskāršies ar vardarbību, ieslodzījumu, vajāšanu un daudzi arī mani personīgi draugi ir uh, vēl aizvien šodien ap, um, ieslodzījumā. Daudzi no mums šodien nevarēja piedalīties šajā pasākumā, jo ir zaudējuši brīvību vai zaudējuši dzīvības. 70 gadus pēc deklarācijas pieņemšanas cilvēktiesības vēl aizvien nav pašsaprotama lieta, un tā ir tā svarīgākā vēsts, kas mums visiem jāsaprot. Tieši pretēji cilvēktiesības un pamattiesības nu tiek no jauna apdraudētas. Uh, Daži pasaulē argumentē, ka cilvēktiesības esot novecojis koncepts, ka nacionālās intereses var pamatot atsevišķu personu vai kolektīvo tiesību apspiešanu. Nacionālā drošība nozīmē, ka zināmas tiesības ir jāaptur. Es uzskatu, ka mēs visi šeit esam ieradušies, lai pierādītu pretējo, ka vienīgā ilgspējīgā drošība ir tāda, kas ir balstīta uz pilnīgas visu cilvēktiesību ievērošanas. Mm. Pilsoniskās tiesības, sociālās tiesības, individuālās brīvības, kad tās tiks garantētas, tikai tad mūsu sabiedrības būs patiešām spēcīgas, aizsargātas un drošas. Ik viens cilvēktiesību pārkāpums ir mūsu kopējo nacionālo interešu pārkāpums. Šī gada gaitā esam mēģinājuši to parādīt arī praksē, izmantojot reālu uh, cilvēku stāstu cilvēku kā jūs šajā zālē. Brīdī, kad uh, cilvēktiesības tiek apdraudētas, mēs gribam pāriet no defensīvas pieejas uz proaktīvāku pieeju. Tas ir tieši tādēļ, ka cilvēku tiesības tiek apšaubīts. Tādēļ mums jāpatur prātā, ko nozīmē cilvēktiesības ikdienā, praksē, un ko mēs kopīgi šajos 70 gados kopš deklarācijas parakstīšanas esam sasnieguši. Dažās valstīs tika nodrošināts iespējas balsot un uh, iegūt izglītību cilvēkiem, kam tās iepriekš nebija bijušas, un tas ir visspēcīgākais dzinulis pārmaiņām. Dažās valstīs tūkstošiem cilvēku tika glābt no nabadzības, un viņiem tika dot iespēju pilnīgāk piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Dažas valsts no demok diktatūrām pārvērstās par demokrātijām, arī Eiropā. Stāstot šo cilvēku stāstu, mēs sazinājāmies Sarunājāmies ar 13 valstīm no visiem kontinentiem, sadavāmies rokās, lai parādītu, ka visā pasaulē notiek progress cilvēktiesību jomā, un tas ir pateicoties tikai mūsu apņēmībai un mūsu spītībai un jūsu drosmei. Esmu tiešām um, pateicīga arī Mišeli, jo mēs kopā decembrī Ņujorkā prezentējām šos stāstus un parādījām, ka apņēmība, drosme un kopīgs darbs noved pie rezultātiem. Mēs, to, mēs šo stāstu esam rādījuši un stāstījuši, lai parādītu, ka ir iespējams panākt progresu cilvēktiesībās un lai parādītu, kā tas notiek, pateicoties tādiem ļaudīm kā jums, ir cerība, ka rītdien būs labāk nekā šodien. Šie ir uh, emancipācijas spēka stāsti, kļūdas, kas tika izlabotas, kopienas, kas tika stiprināts pateicoties pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Uh, Meitenes, kas atteicās tikt agrīn aprecētas, gūst atbalstu. Vietēji iedzimtie cilvēki uzturas savā zemēs un turpina savu tēvu kultūras. Migranti tiek uzņemti vietās, kas, kas tagad ir kļuvušas par to mājām. Bet pārmēr daudzās pasaules daļās tas vēl aizvien tā nenotiek. Cilvēktiesības vēl aizvien tiek pārkāptas visā pasaulē, tajā skaitā arī šeit, Eiropā. Dažās valstīs situācija pasliktinās, tomēr Labās ziņas ir tādas, ka nekas šeit nav nepārvarams. Mēs visi varam sniegt pienesumu pozitīvām pārmaiņām, un tas ir viss mūsu interesēs to darīt. Katrs cilvēks, katra iestāde, katra valstī ir jāizdara skaidra izvēle, un es uzskatu, ka Uh, iedvesmojoties, uh, šīs pozitīvais efekts var uh, tiešām pavairoties, dzirdot šos pozitīvos stāstus. Eiropas Savienība ir ļoti skaidri izvēli izdarījusi. Šis parlaments ir uh, svinējis un apsveicis Denis Muhagē, de, uh, Nadja Murad gadu gaitā, un vēl jau vairāk esam viņus atbalstījuši tad, kad uh, viņiem tas bija nepieciešams. Ar jūsu programmu, ar mūsu programmu aizstāvēt cilvēktiesību aizstāvjus esam iestājušies arī par jums, kad jūs uh, saskarāties ar tiesvedību vai jūs ģimene vai jūs tikāt apdraudēti. Reizēm tas notika publiski, reizēm tas notika vienatnē, klusumā, nodrošināt pilsoniskās sabiedrības aktīvistu un līderu drošību, kā mēs, piemēram, Azerbaidžānā to paveicām pirms dažām nedēļām un kā mēs to darām katru dienu visur citur pasaulē valstīs, kas ir tuvu un valstīs, kas ir tālu. Pagājušā gada septembrī mēs kopīgi ar Islāma sadarbības uh, organizāciju pieņēmām ANO cilvēktiesību padomē rezolūciju, kas nosaka starptautisko atbildības mehānismu Mjanmā. Tas ir tikai viens piemērs, bet, kā jau minēja Antonio, mūsu darbs turpinās mūsu visu mājās. Mūsu sabiedrības arī šeit Eiropā nav nevainojamas, un mums visiem ir pienākums, tīri arī, lai uh, mēs bū, saglabātu savu, savu uzticību, ir pastāvīgi koncentrēties cilvēktiesību ievērošana arī mūsu kontinentā. Būtu tiešām lieliski, ja cilvēktiesības varētu panākt un aizsargāt un nosargāt vienreiz un par visām reizēm. Bet tā, diemžēl, tas nedarbojas arī dzīvē, tas tā nenotiek, un arī cilvēktiesības ir pastāvīgs darbs, kas jāturpina. Ikviena paudze, tai ir jāuzņemas sava atbildība. Tādos grūtos laikos kā mūsdienās, manuprāt, mūsu atbildība ir izvairīties no vienas kļūdas. Nedrīkstam padoties idejai, ka šī deklarācija pieder citai ērai, vai tā būtu atbilstīga tikai dažām valstīm, vai ka tā būtu kāda lieta no pagātnes. Tā viena iemesla dēļ saucas par universālo vispārējo deklarāciju. Pārstāvji no visas pasaules vienojās par principiem, kas nepiedar tikai vienai valstī vai civilizācijai pasaule nu pat bija um, piedzīvojusi lielāko katastrofu Eiropas vēsturē, un par to lielāka atbildība jāuzņemas mums, Eiropiešiem. Un visa pasaule tajā brīdī saņēma drosmi sanākt kopā un atrast kopsaucēju pēc vismilzīgākā, viskatastrofālākās, um, graujošākajiem laikiem vēsturē, vienoties, uh, neskatoties uz kultūras vai reliģiju atšķirībām. Un šodien mums ir jāatceras šis vienotības gars. Atcerēsimies, ka ir lietas, kas mūs visus vieno kā cilvēks, neskatoties konfliktiem vai viedokļu atšķirībām. Paturēsim prātā, ka Vispārējā deklarācija, ANO, Starptautiskā krimināla tiesa un visas pārējās normas, par ko esam kopīgi vienojušies, tie nav šķērslis, tās nav kas tāds, kas mums neļautu sa sasniegt un īstenot nacionālās intereses. Kopā strādājot notiks tieši pretējais. Šie kopējie pamati un principi ir pamats mūsu kopējai uh, esamībai, un tas ir vienīgais veids, kā mēs varam nosargāt un īstenot nacionālās in intereses un izvairīties no vēl vienas katastrofas. Ir pagājuši 70 gadi. Atgriezīsimies pie 1948. gada gara. Šo universālo vispārējo tiesību, cilvēktiesību deklarāciju saglabāsim mūsu darba centrā. Tādēļ mm, nobeigumā teikšu, ka mēs te neko nepieminam. Uh, Deklarācija vēl aizvien ir arī manifests, kas izmantojams šodien. Tā ir jābūt uh, vadlīnijai un uh, vadošai gaismai nākotnē, Eiropas Savienībai un visai pasaulē. Liels paldies un paldies par to darbu, ko jūs veicat ikdienā. Paldies! Es, esmu pagodināts nodot laba vēlējumus atzīmējot 70. gada dienu starptautiskai vispārējai cilvēku tiesību deklarācijai. Tas e, ir e, cilvēku, cilvēces progresa un labklājības apliecinājums, bet e, par spīti sasniegumiem kopš 1948 gadiem joprojām ir daudz trūkumu, un mēs redzam bīstamu pamat tiesību un brīnumu, brīvību eroziju demokrātisk, attiecībā uz demokrātiskiem principiem un tiesiskumu. Eh, bēgļi, migranti, minoritātes saskaras ar pieaugošu eh, naidu un uzbrukumiem. Mums ir jāstiprina mūsu apņēmība un jānodrošina cilvēktiesību ievērošana visiem cilvēkiem pasaulē. Paldies! Grazie, Lašūra! Paldies! Nu, nodošu prezidentūras uh, priekšsēdētāja amatu Pancerī kunga rokās, kam gribētu pateikties par milzīgo darbu, kas ieguldīts šī pasākuma organizēšanā. Bene, grazie. Ļoti jauki, paldies. Liels paldies prezidentam Tajānī kungam Nu, un paldies arī Guterešu kungam par vēst, kā arī augstajai pārstāvēji Fede, Federikai Mogherīnī, kas atklāja šo mūsu tikšanos ar ļoti svarīgiem vārdiem vēlētos zināmā mērā pateikties viņiem visiem par paveikto, par to, ka esat saglabājuši ANO un Eiropas Savienības darba kārtībā cilvēktiesību ievērošanu, vispārējo cilvēktiesību aizstāvību. Man ir liels prieks tagad atklāt pirmo paneļu diskusiju augsta līmeņa konferencē ar ļoti uh, cienījamiem uh, viesiem, ļoti labi zināmiem, zināmām personām, kas iestājas par cilvēktiesību uh, um, aizstāvību, par uh, cieņpilnu eksistenci. Kā jau tika norādīts, tad vispārējā cilvēktiesību uh, deklarācija ir iedvesmojusi vairāk nekā 83 uh, uh, līgumus uh, un vairāk nekā 40 valsts savās konstitūcijās min, min vispārējās cilvēktiesības. Tas ir viens no uh, Uh, tulkotākajiem uh, dokumentiem visā pasaulē vairāk nekā 500 valodās. Darbs līdz šim cīnoties uh, par cilvēktiesību aizsardzību ir paveikts milzīgs. To ir paveikusi vesela virkne iesaistīto pušu valdības, kustības un pilsoniskā sabiedrība. Šī kopīgā rīcība ir bijusi būtiski svarīga, lai mums izdotos nosargāt cilvēktiesības. Un gan gribētu teikt, lai arī ir izdevies samazināt nabadzību kopš 90. gadiem um, atšķirības un uh, robi dalību valstu iekšienē ir pieauguši. Tādēļ, eh, lai arī rādītāji ir uzlabojušies, problēmas vēl aizvien ir visai būtiskas. Nevienlīdzības problēma apdraud cilvēktiesību īstenošanu, tā, ievērot tādas tiesības, kā tās ir vispārējā cilvēktiesību deklarācijā. Un tādēļ es gribētu norādīt, ka cīņa pret uh, nevienlīdzību un cilvēktiesību aizstāvība tām ir jāiet vienā ritmā, tai ir jābūt vienai cīņai, nedalāmai. Un tas ir arī viens no pamatprincipiem 2030. gada ilgspējīgas attīstības mērķos. Eiropas Savienības iestādes ir rūpīgi sadarbojušās, strādājušas pie regulām, pie starptautisko, starptautisko tiesību ievērošanas un multilaterālisma aizstāvības. Uh, mēs pastāvīgi mēģinām cīnīties par to, lai cilvēktiesības tiktu juridiski saistoši iek, veidā iekļautas līgumos. Un šobrīd gribam domāt gan par iespējām, gan arī strateģiskiem izaicinājumiem. Tādēļ gribētu uzdot sekojošos jautājumus. Kādēļ ša, mūsdienās cilvēktiesības ir tik ļoti svarīgas? Kādēļ ir svarīgi aizstāvēt cilvēktiesību aizstāvjus? Kas ir uh, cieņpilna mm, cilvēka eksistence un kādēļ tā ir svarīga, kādā veidā mēs varam uh, nodrošināt to, ka izvairāmies no nevienlīdzības, kā vislabāk uh, attīstīt uh, val, uh, sabiedrību, kas balstīta uz normām un demokrātiskiem principiem, cīņa pret nesodāmību, kādēļ tā ir tik ļoti svarīga mūsdienu mainīgajā pasaulē un kādēļ ir svarīgi um, veicināt pozitīvo pieredzi un to izplatību pasaulē. Diskusijas būs ļoti interesants, mums ir ļoti svarīgi viesi, katru reizi tos arī pieteikšu, un katram runātājam būs maksimums desmit minūtes. Mišela Bašelē, kas ir uh, ANO augstā komisāra cilvēktiesībās. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēdētē augstā godātais um, uh, cilvēktiesība apakškomitejas priekšsēdētāji, godāti Eiropas parlamenta deputāti, Nacionālā parlamenta deputāti, uh, komisārs, kundze, uh, kolēģi, draugi. Ir liels gods piedalīties šādā nozīmīgā pasākumā. Un uh, domāt par to, kā mēs varam virzīt uz priekšu cilvēku tiesību ievērošanu Eiropā un pasaulē un atzīmējot ANO vispārējā cilvēku tiesību deklarācijas gada dienu. Šis Eh, bija nozīmīgs eh, vēsturisks notikums, eh, apstiprinot cilvēka personas unikālo vērtību, kas ir vērtība tādēļ, ka tā eksistē cilvēkiem ir tiesības dzīvot brīvi, bez kariem un apspiestības. Eh, Startautiskā cilvēka eh, tiesību deklarācija ir eh, nodrošinājusi ievērojams sasniegums pēdējo 70 gadu laikā izglītības, miera, cilvēka attīstības jomā, arī minoritāšu tiesību jomā. Cilvēkiem ir tiesības uz vienlīdzību dzīvot bez tirānijas un eksploatācijas un izmantot ekonomiskās iespējas. Mēs varam uh, izvērtēt sasniegumus šajā e, reģionā, kas pirms 70 gadiem bija kara izpostīts, bija ekonomikas pagrimums un e, bija piedzīvojis holokaustu. Uh, visa pamatā ir uh, juridiskas normas, uz kā balstās sabiedrības attīstība. Sabiedrības ir kļuvušas uh, inkluzīvākas un respektē individu tiesības, un pārkāpumi tiek uh, šajā jomā sodīti, cilvēkiem ir tiesības uz uh, tiesību aizsardzību, uh, ir uh, aizstāvētas cilvēku tiesības ņemtu vērā viņu uh, vēlmes. Ja uh, vecvecāki cieta no apspiestības un viņiem nebija nekādu iespēju savas tiesības aizsargāt, tagad šādas tiesības ir iestrādātas valstu pamat likumos. Ir izveidots starptautisko līgumu ietvars, lai uh, varētu īstenot valstu uzņemtās saistības. Es uh, gribu uh, teikt, ka ikdienā saskaroties ar konfliktiem, kas plosās pasaulē, ir grūti koncentrēties uz pozitīviem aspektiem, bet šādi sasniegumi ir bijuši 70 gadu laikā, bet vēl ir daudz iespēju situāciju uzlabot Mums ir jāvirza uz priekšu plašas pozitīvas pārmaiņas, bet mēs apzināmies, ka pieaug poli polarizācija. Uh, svinot uh, šīs deklarācijas 70. gada dienu. Konflikti rada nepanesamas ciešanas cilvēkiem, daudziem ir jādodas prom no dzimtajām vietām. Uh, LGBTI eh, tiesības, tāpat eh, etnisko un reliģisko kopienu tiesības tiek apšaubītas, cilvēku tiesību aizstāvji tiek apcietināti, viņiem izteikti draudi vai viņi tiek nogalināti. Tāpat tiek ierobežotas eh, seksuālās un reproduktīvās tiesības. Ir uh, konstatējams regres noteiktās jomās. Eiropas Savienībā ir tiesu neatkarība, preses brīvība, bet arī šeit sasniegumi atsevišķos gadījumos tiek ierobežoti. Um, un, uh, mums ir būtiski virzīt uz priekšu cilvēku tiesību situāciju visās eh, jomās un nepieļaut regresu. Ir eh, jādomā par romiem, cilvēkiem ar invaliditāti, gados veciem cilvēkiem un trūcīgajiem. Mums ir jāiekļaus sabiedrībā visas grupas. Uh, Eh, ir eh, jāīsteno 2030. gada attīstības darba kārtība, lai mēs pildītu uzņemtās saistības. Arī, diemžēl, klimata pārmaiņas negatīvi ietekmē cilvēku tiesību situāciju. Šī ir uh, Uh, šis ir brīdis, kad mums ir jāskatās uh, sejā patiesībai un jādomā par to, kā pārvarēt transnacionālos izaicinājumus, kā pārvarēt domstarpības. Uh, un uh, jābalstās uz starptautisko tiesību normu objektivitāti. Mums jāpārvar nacionālismu, klimata pārmaiņas, sociālā nevienlīdzība, jānostiprina tiesu neatkarība, jānodrošina pre, eh, presas un vārda brīvība, jādomā par uh, Eh, to, kāda ieteikme ir mākslīgā intelekta attīstībai. Mēs saskarāmies ar lieliem izaicinājumiem, un mums ir jādomā par to, kā eh, ievērot eh, sociālās, individuālu kultūras tiesības, balstoties uz starptautisko cilvēktiesību normām. Ir uh, daudz pozitīvu piemēru, sasniegumu, uh, kas arī saskaras ar izaicinājumiem, bet tie pastāv. Un starptautiskās normas un standarti ir jāpadara saprotamāki politikas veidotājiem un jāskaidro, ka gan viņi, gan tautas būs ieguvēji no cilvēku tiesību uh, ievērošanas un popularizēšanas. Frederika Mogherini un Stavros Lambrinidis norādīja, ka mēs eh, mums ir jākritizē nepieņemama prakse un tāpat laikā jāpopularizē pozitīvie sasniegumi, ka cilvēktiesība ievērošana padara sabiedrību stiprāku, palīdz novērst konfliktus un, lai virzoties uz priekšu, mums ir uh, visiem jāstrādā roku rokā, gan uzņēmumiem, gan parlamentiem, vīriešiem, sievietēm. Mums ir jāvēršas pret uh, uh, nelabvēlīgu attieksmi pret sievietēm, minoritātēm, migrantiem. Mums ir uh, jāizceļ uh, vispārējās deklarācijas uh, vērtības un jādomā par uh, cilvēci kopumā. Eiropai ir jābūt pietiekami drosmīgi, lai, lai virzītos uz priekšu, balstoties uz uh, līdzinējiem sasniegumiem. Ir jāaizstāv cilvēktiesības, sociālais progress un uh, sabiedrības integrācija. Ir jāsaprot, ka politika jābalsta uz cilvēku tiesībām arī digitālajā vidē, un uz šīm tiesībām jābalstās visai publiskai politikai, ir jātīsta Uh, dialoga kultūra, respekte, respekta kultūra, jāuzklausa dažādas balsis. Mēs arī šodien svinām uh, bērnu tiesību dienu, un mums viņiem ir jāatstāj pozitīvs mantojums, lai viņi un arī viņu bērni varētu izaugt. Uh, baudot uh, cilvēcisko cieņu, kas ir neatņēmama visiem cilvēces locekļiem. Un pirms 70 gadiem tika uh, veid, likti pamati brīvībai, taisnīgamam un attīstībai. Paldies! Grazie, grazie davvero per. Eh, Liels paldies par šo ļoti svarīgo runu. Tagad došu vārdu uh, Eh, Fatū Bensūdas kundzei, kas ir no starptautiskās krimināla tiesas. Paldies eh, priekšsēdētāji, ekscelences, eh, panelisti, pilsoniskās sabiedrības locekļi, dāmas un kungi. Jau sākumā vēlētos paust sirsnīgu paldies Eiropas parlamentam, jo īpaši tā prezidentam, viņa ekscelencei Antonio Tarģānī kungam un uh, cilvēktiesību apakškomitejas vadītājam Antonio Panzerī par to, ka organizējāt šo konferenci un uzaicinājāt mani tajā uzstāties. Man ir liels gods uzstāties šeit tik eh, iespaidīgā vietā un eh, tik eh, augsti godātu runātāju asamblējā, kas kopīgi pārstāv vienu no lielākajām apņemšanām starptautiskai cilvēktiesību Eh, ievērošanai un eh, noteikumos balstītāji kārtībai. Eh, šīs dienas pasākums notiek līdzās arī vairākiem citām gada dienām šogad - Pirmā pasaules kāra simtgada, 70. vispārējo cilvēktiesību deklarāciju gada diena, genocīda konvencija 20. gada diena, starptautiskās krimināltiesas, Romas statūstiem Tādējādi mums ir lieliski iespēja pārdomāt par cilvēktiesību attīstību un izaicinājumiem, kuriem saskaramies aizstāvot un pastiprinot pasta, pastāvošos standartus un starptautiskās krimināla uh, tiesas loma aizsargājot cilvēku uh, cieņu. Uh, krimināla tiesība tiesa nav uh, striktākā nozīmē tiesa, un tās nozīmība īstenībā uh, nevar tikt pārvērtēta. Un pēc otrā pasaules kāra cilvēce atkopās no katastrofālas iznīcības un vārdarbības. Bija jāsaskarās ar milzu bezprecedenta netaisnībām, un šādas šausmas vairs nevarēja atkārtoties. Un tad Eh, cilvēks sadavās rokās, lai izveidot labāku pasauli un tika atzīt nepieciešamība aizsargāt cilvēku cieņu un pieliktu punktu nesodāmībai. Un pateicoties šai intensīvai sadarbībai radās arī starptautiskā cilvēka tiesību eh, tiesības un starptautiskās krimināltiesības. 70 gadus vēlāk universālā cilvēktiesību deklarācija joprojām ir konstitucionālais pamats starptautiski atzītam cilvēktiesību normām, kamēr eh, Nurnbergas eh, krimināla process un Tokijas um, process eh, radīja papildu pāradīgumu mm, attiecībā uz to, ka ir jāatbild par nežēlīgiem noziegumiem. Un tādējādi bija šī steidzamības sajūta, ka mm, bija Ruandas genocīdi un bija šajā Dienvidslāvijā notikumi, ka bija nepieciešams starptautiskās uh, Eh, krimināla eh, tiesas institūts, un bija skaidrs, ka cilvēktiesības mm, tika mīdītas ar kājām, un tas notika tik ļoti plašā apmērā, ka nevar būt eh, patiesa miera, kamēr mm, šo nežēlību autori netiek saukti pie, tie, pie atbildības. ICC radās mm, no šīs kustības Romas konferencē 98. gadā, kad tika apzināts kopīgās gaidas pie tā, ka jāpieliek punkts nozīmīgu noziegumu izdarītāju nesodāmībai, kas bija svarīgs starptautiskai kopienai. Eiropas parlaments bija ļoti izšķirīgs, veidojot politisko grību 90. gadu vidu atbalstot Romas statūtus un ir bijis eh, būtisks eh, atbalstītājs ICC um, ehm, kopš tas eh, uzsāk savu darbu. Un tāpat mm, mēs esam guvuši 27 ES dalību valstu atbalstu, kas ir puses Romas statūtiem. Tas ir īpaši svarīgi paralēli neatkarīgai un neatkarīgai starptautiskai krimināla tiesai. Romas statūti radīja savstarpēji atkarīgu sistēmu starptautisko krimināla tiesību jomā, kas balstās uz galveniem savstarpējās papildinātības un sadarbības principiem. Un šīs vadlīnijas arī veido Romas statūtu sistēmu un padara to par unikālu un dinamisku veidojumu kur divpusējā un daudzpusējā veidā iesaistītās puses var sadarboties. ICC ir e, sistēma, un mans birojs, kā tās motors, cenšas cīnīties pret nesodāmību pasaules nozīmīgāko noziegumu gadījumos. Mm, šīs dienas pasaulē mēs esam redzējuši šausminošus noziegumus, kas izplatās pāri kontinentiem, un tādējādi cilvēki cieš, un um, pilsētas un um, nacionālajie dārgumi tiek iznīcināti. Uh, katru gadu neskaitāmi bērni, sievietes, vīrieši um, izjūt ietekmi vai arī Nu, pret tiem tiek vērsta vardarbība, mm, tostarp arī viens no šausminošākajiem noziegumiem - cilvēku kontrabanda. Un mm, pret šīm parādībām mans birojs pastāvīgi īsteno sev uzdotos eh, uzdevumus, un mēs izskatām šos šausminošos noziegumus no Ukrainas, no Nigērijas, Kolumbijas, Venecuēlas, līdz pat Palestīnai, Filipīnām, Bangladešai, Mjanmai mēģinot noteikt, vai šīs situācijas, kas tur notiek, būtu izmeklēšanas vērtas, un tajā pašā laikā arī liek vietējām iestādēm atrisināt šos noziegumus iekšēji, kur tas ir iespējams. Es arī esmu lūdzis tiesnešus atļauju izpētīt un izmeklēt situāciju Afganistānā. Tāpat mēs arī šobrīd apstrādājam Gruzijā un Burundī uh, um, pierādījumus un arī veidojam, mm, strādājam pie lietām Centrāla Afrikas Republikā, Lībijā, Ugandā un Kodivārā. Uh, paralēli mēs arī panākam to, ka mm, šausminošo noziegumu uh, autori, izdarītāji uh, tiek sodīti, notiesāti Demokrātiskajā Kongo Republikā un Malī. Un vēl bez šīm aktivitātēm ir arī mm, aresto orderi, uh, Eh, kas ir eh, izdoti pret 15 eh, individiem. Un mm, šis ir šis izaicinājums, mm, kas atgādina mums par nepieciešamību pastiprināt sadarbību visiem iesaistītajiem Romas statūtu sistēmām, mm, lai arī upuri gūst labumu no mūsu pūliņiem. Un pēdējā um, nedēļas nogalē bija Jekatoma Mm, eh, gadījums, kas arī ir lielisks piemērs. Patiešām starptautiskās krimināla tiesas eh, darbs eh, ir ļoti svarīgs, un mēs nevaram iet pa šo ceļu vieni paši, jo īpaši ICC ietekme ir atkarīga no politiskās, diplomātiskās, operatīvās un finanšu atbalsta dabas, ko saņemam no mm, pusēm un citiem partneriem savu aktivitāšu veikšanai, un sadarbība ir nepieciešamība tā, lai pastiprinātu globālo informētību par ICC un citiem tieslietu mehānismiem. Sadarbība ir nepieciešamība tā, lai palielinātos to valstu skaits, kas pievienojas ICC un citām e, e, tiesību sargājušām iestādēm un konvencijām. Tāpat ir nepieciešams vērsties pret uh, šausminošiem noziegumiem vietējā satvarā un lai nebūtu vairs nesodāmības un tiktu pastiprināta koordinācija un ekspertīzes un informācijas dalīšanās. Starptautiskā krimināla tiesa ir globāls projekts un cilvēce kopumā no tā iegūst. Mēs visi esam atbildīgi par to, lai virzītos uz priekšu un pastiprinātu e, tiesas mērķus. Starptautiskie noziegumi arī pielāgojas globālajai pasaulē, mums tieši tāpat arī jāpielāgojas viņiem, un mēs esam gatavi šeit tiesā mm, stāties pretī šiem izaicinājumiem un arī izmantojot mūsdienu laiku priekšrocības arī mm, attiecībā uz eh, tehnoloģijā balstītu pierādījumu iegūšanu. Piemēram, eh, kad bija jāizdod mm, aresta orders pret Mahumudu Mustafa Busafi al-Ferali, uh, Mēs eh, lielā mērā balstījāmies uz video un sociālo tīklu eh, mēdīju pierādījumiem, bet varam darīt vēl vairāk. Daudzām organizācijām šobrīd ir eh, milzu zināšanas par geogrāfiskajiem reģioniem, mm, kur, pie kuriem strādā mans birojs, un mums ir jābalstās uz konkrēto vietu, kurā strādājam, bet Dati un digitālie pierādījumi var izrādīties ļoti būtiski, lai gūtu panākumus. Tas īpaši svarīgi ir sadarbojoties ar eh, pirmajām kontaktpersonām un organizācijām, kas eh, strādā uz vietas un pateicoties partnerību pastiprināšanai un informācijas izplatīšanai, sādās eh, instancēs mēs varam saglabāt šādus būtiskus pierādījumus un ierobežot laika sprīdis starp pierādījumu ievēršanu un e, noziegumu izvērtēšanu. Mums starptautiskā kopienā ir pienākums e, spērt koordinētus soļus un novērst turpmākus pārkāpumus un e, saukt pie atbildības tos, kuri e, veic šādus kriminālos pārkāpumus. Dāmas un kungi, mēs tagad e, domājam par vispārējo cilvēktiesību deklarāciju tās gada dienu. Uh, un eh, par mm, eh, starptautisko kriminālu tiesību un cilvēku tiesību izplatību mums tagad ir jānovērtē, cik tālu esam nonākuši. Eh, tagad vispārīgi ir pieņemts, ka cilvēkiem ir ar tiem saistītas tiesības, un, un cilvēku cieņa ir jāaizsargā. Mēs vairs nevaram pieņemt to, ka cilvēktiesību pārkāpumu upuri cieši klusumā. Mēs vairs nepieņemam to, ka e, visnaidīgāko noziegumu izdarītāji var izvairīties no e, saukšanas pie atbildības, kā Magarīnī kundze norādīja 13. septembrī šogad. E, tad, kad upuri jūtas bezspēcīgi, kad noziegumi netiek sodīti, tad eh, samierināšanu ir grūtāk panākt, un um, atbildība ir ārkārtīgi būtiska miera pamatu veidošanai, un es varu viņai tikai pievienoties, kad viņā versās pie mums, aicinot padarīt globālās institūcijas spēcīgākas un veidot spēcīgāku, efektīvāku multilaterālo sistēmu. Patiešām mums nepieciešams organizācijas, kas strādā bez robežām eh, cilvēces labā. ICC ir paredzēta, ka juridiskais um, tiesības sargājošais instruments. Mums uh, vajadzētu ņemt vērā Romas statūtus, preambulos teiktais, ka visi cilvēki ir saistīti ar kopīgām saiknēm un ka šī delikātā mozaīka var tikt uh, iztraucēta jebkurā brīdī ar masīviem noziegumiem, kas ir uh, Eh, bez robežām jau pēc savas dabas, un es ārkārtīgi augstu novērtēju parlamenta un tā locekļu atbalstu, kuri tic eh, ICC un tie likuma spēkam, kā spēcīgam instrumentam, lai mazinātu vardarbību un aizsargātu cilvēces cieņu. Mūsu uzdevums nav viegls, bet mēs turpinām virzīties uz priekšu un eh, stāvam pretī nesodāmībai, un esam pārliecināti, ka kopīgi mēs varam uh, virzīties pretī pasaulē ar mazāk eh, konfliktiem un tādai, eh, pretī tādai pasaulē, kur uh, tiek cienīti visi mm, iedzīvotāji. Paldies par jūsu uzmanību un sagaidu debatas ar ikvienu no jums. Grazie, grazie. Paldies. Paldies par jūsu uzrunu. Un nu dodam vārdu Stavros Lambrinīdis, Eiropas Savienības īpašais pārstāsts cilvēktiesību jomā lūdzu. Thank you very much. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs Antonio. Dargie draugi, visi esam cilvēki, neesam dzīvnieki. Jūs man nedrīkstat spērt, jūs man nedrīkstat nogalināt, jūs man nedrīkstat iemest cietumā. Jūs nedrīkstat pret mani attiekties kā pret dzīvnieku tikai tādēļ, ka jums es nepatīku. Cilvēka cieņa. Tā ir visvienkāršākā lieta, kas man pateikta vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, kas sarakstīta pirms 70 gadiem. Mums ir cieņa. Mēs esam pelnījuši cieņu, un ja paraugāmies uz ikvienu kultūru, ikvienu reliģiju, ikvienu sistēmu vai reģionu pasaulē, atklāsim, ka Tas ir viņu ticību un vērtību pamats. Nav šādas uh, vietas pasaulē, kur cieņa pret cilvēku nebūtu vērtību pamatā. Bet tie, kas mēģina pārkāpt cilvēktiesības, autoritārie režīmi, tiem nekad cilvēktiesības nav patikušas, diktatoriem arī ne. Populisti aizvien lielākā mērā to izmanto līderi, kas grib mainīt, tautas grib atbilstoši savai, institūcija grib atbilstoši savai, uh, mainīt uh, reģiona gribu un salauzt to, piemērot to savai. Šie cilvēki nespēja paciest toleranci, iekļaujošu pieeju, tiesiskumu. Viņi nespēja to izturēt, tādēļ viņi mēģina mūs sašķelt, panākt, ka mēs viens otru nīstam, mēģina panākt, ka mēs uz viens uz otru raugāmies uh, ar dzīvnieku acīm, naida pilnām. Vai mēs viņiem to ļausim? Eiropas parlaments saka nē, Eiropas Savienība saka nē. Un mēs jau gadiem ilgi esam teikuši nē, un nē, teiksim, neskatoties to, ka mūsu pašu situācija nav nevainojama. Neskatoties uz problēmām, cik sarežģīti cilvēktiesības ir nodrošināt, mēs sakam nē neskatoties uz to, ka tie, kas ir ideoloģiski un politiski noskaņoti pret cilvēktiesībām, kļūst labāki savā praksē un prakses uh, eksportēšanā un uh, nodošanā citiem. Cik bieži savās vizītēs neesmu dzirdējis jautājumu, kādēļ jūs Eiropas Savienība runājat par tiesībām? Kādēļ jūs runājat par gejiem un lesbietēm? Paraudzīsimies, kādi ir um, sabiedriskās domas aptaujas rezultāti jūsu valstīs. Nevienam viņi nepatīk. Kādēļ jūs runājat par uh, nāves sodu? Paraugieties uz uh, aptaujām, 90% cilvēku patīk, atbalsta. Kādēļ jūs runājat par visiem šiem uh, nepatīkamajām lietām? Uh, runāsim par naudu labāk. Uz to es bieži vien atbildu. Nu, ja vēlaties runāt tikai par naudu, tad uh, neesam īstie. Ir cilvēki, kas visus šos jautājumus ignorēs, bet mēs pārvarējām asiņainākos karus pasaulē, vislielākos cilvēktiesību pārkāpumus pasaulē, un ir pagājuši 70 gadi tajā pašā gadā, kad ir uh, 70. Uh, gada diena um, deklarācijai, mēs esam mierīgākā pasaules daļa. Uh, turīgākā pasaules daļa, jo mēs nolēmām, ka mēs neko nebūvēsim, ja vien tam pamatā nebūs cieņa pret cilvēku. Viss pārējais ir plūstošās smiltis, jebkurā brīdī var sabrukt. Ja vēlaties dar, strādāt ar mums, būs jāstrādā arī ievērojot cilvēktiesības. Un ir vēl kāds iemesls. Šis iemesls ir tāds, ka ik viens kā jau Mišels norādīja, kas cīnās uh, par visiem šiem apspiestajiem, izolētajiem cilvēkiem pasaulē, kas ir ieslodzīti, pret viņiem izturas kā pret dzīvniekiem, visi šajā cīņā, visi, kas to dara, ne vienkārši aizstāv minoritāti šeit vai minoritāti tur. Mēs aizstāvam milzīgas milzīgas uh, integrētas mierpilnas sabiedrības eksistenci, jo ikviena sabiedrība pasaulē ievēro cieņu pret cilvēku. Kādā telpā, kur jūsu dzimums ir lielākā skaitā nekā pretējais, vai jums tiešām šķiet, ka var apgr apgriezties un, un apspriest otru dzimumu, kur šajā situācijā ir mazākumā? Šajā pašā telpā jūs savā vairākumā uh, jebkurā gadījumā esat mazākumā. Jūs būsiet mazākumā dēļ sava politiskā viedokļa, seksuālās orientācijas, būsiet mazākumā invaliditātes vai mm, reliģiskās pārliecības dēļ. Tajā brīdī, kad jūs esat vairākumā, un jūs izlemjat to izmantot pret kādu citu, lai attiektos pret to kā pret dzīvnieku, tajā brīdī jūs atverat elles vārtus. Jūs atverat uh, iespēju vērsties pret jums, kā pret dzīvnieku, jo mēs visi esam minoritātes. Federika Mogherini jau minēja, ka 70. gada dienā Eiropas Savienība un 13 valstis no visas pasaules Ņujorkā lēma sūtīt pozitīvu signālu. Kādēļ? Jo visi, kas iestājas pret tiesībām un mēģina tās pārkāpt gadiem ilgi, mums saka, ka tas ir bezcerīgs pasākums. Visi tās pārkāpj. Tādēļ, kādēļ jūs jaucaties mūsu lietās, paskatieties paši Eiropā, kas notiek jums pašiem izaicinājumu vairāk nekā vajag, skatieties, kas notiek pasaulē. Viņi nesaka, problēmas ir visiem, strādāsim kopā. Viņi saka, nē, lieciet mūs mierā, tad mēs liksim mierā jūs. Papildus tam, ka viņi mēģina mūs šķelt, viņi mēģina mūs, uh, mūs justies, likt mums justies, ka it kā cilvēktiesības nebūtu iespējams nodrošināt, bet var, var panākt atšķirību dienu no dienas. Mišel Fatū, visi pārējie, pilnīgi visiem cilvēkiem, visi cilvēki šajā zālē ir teikuši, ka ir bijušas pieredzes, uh, kad uh, mainās pasaulē cilvēktiesību dēļ. Uh, Šīs 13 valsts to paveica Ņujorkā. Tika pasniegti konkrēti cilvēktiesību piemēri, kad tika no, veicināta ekonomiskā izaugsme valstīs, vai ilgspējīga drošība, vai mierpilna sabiedrība un sieviešu tiesību ievērošana. Tunisija ļoti konkrēti runāja par savu jauno likumu pret vardarbību pret sievietēm. To panāca ļoti spēcīga pilsoniskā sabiedrība kopā ar valdību. Burkina Faso runāja par programmu, kur 19 pilsoniskās sabiedrības organizācijas uzrauga, kā prezidents piemēro un īsteno ekonomisko attīstību valstī, lai nodrošinātu, ka tiek, netiek pieļauta korupcija. Programmā, kas ir balstīta uz lielas um, uh, sapratnes memoranda nevis vienkārši vārdiem. Valdība to ir parakstījusi, apsolījusies ievērot un lēmusi, ka tai nav bail sadarboties ar pilsonisko sabiedrību, ka tā to uzraudzīs. Nē, patiesībā pilso, sadarbība ar pilsonisko sabiedrību ir labākais veids, kā nodrošināt attīstību. Šajā zālē Ņujorkā mēs visi apņēmāmies sadarboties kopā ar ANO. Ar ANO īpašajiem uh, ziņotājiem. Uh, un uz, ļaut uzraudzīt mūsu pašu cilvēktiesību praksi. Mēs iesaistījāmies šajā divpusējā sistēmā ar tiesiskumu. Nevis, ka kaut kas tiek regulēts ar likumu, nevis, ka jā, tiek pieņemti likumi, kas nāk par labu kādam konkrētam cilvēkam, pat ja tas pārkāpj vispārējo ja deklarāciju un starptautiskās tiesības. Nē, tiesiskums. Šajā telpā mēs apņēmāmies sadarboties ar pilsonisko sabiedrību katru dienu, pat tad, kad mūsu viedokļi atšķirs un valdības, valdībām ir atšķirīgi viedokļi. Varu tiešām no sirds to teikt. Daudzas reizes, kad pilsoniskās sabiedrības pārstāvji pie manis ierodas, nav tā, ka viņi nāk mani vienmēr slavēt. Parasti tas ir, uh, lai pateiktu, ka es kaut ko nedaru tā kā vajag, un viss kārtībā. Es varbūt nepiekrītu. Bet tā ir viņu brīvība un mūsu atvērtība. Uh, veidot šādu telpu, ļaut vienmēr mums paraudzīties spogulī un kļūt par labākiem. Šajā zālē mēs apņēmāmies to īstenot turpināt uzlabot cilvēktiesību situāciju, jo ja nevienam situācija nav nevainojama. Dargie draugi, aicinātu jūs uh, piesargāties no tā, ko grib panākt sliktie. Viņi grūs likt iekrist divās lamatās. Vienas ir intelektuālas, viens ir psiholoģiskas. Intelektuālās lamatas ir tādas, ka viņi pēc būtības mums mēģina pārliecināt, ka tā kā mm, cilvēktiesības jebkurā gadījumā bezcerīgs pasākums, nevienam, neviens nav izcils, mēs visi esam vienādi vainojami par kaut ko, bet tā nav. Jā, taisnība nevienam nav nevainojams cilvēktiesību rādītājs, bet ir atšķirības starp tiem, kam uh, ir um, veidotas institūcijas, kā piemēram tiesas, uh, cilvēktiesība aizsardzības iestādes, brīvā presa, neatkarīgs parlaments, kā šeit, kas vienmēr uh, liek uh, par pienākumu cilvēktiesības ievērot. No otras puses ir cilvēki, kas vienkārši bez ierobežojuma um, pārkāp cilvēktiesības, un starp šīm divām lietām ir atšķirība. Un tieši tādēļ Eiropas Savienība velta tik ļoti daudz laika, gan lai publiski, gan privāti kritizētu cīnītos, cīnītos pret uh, cilvēktiesību pārkāpumiem, bet arī, lai sadotos rokās ar tām valstīm, kas ir gatavas ar mums sastrādāties. Bildo, uh, veidot uh, neatkarīgu presi, cilvēktiesība aizsardzības iestādes un attiecīgos mehānismus, kas to nodrošinās. Nobeigumā teikšu sekojošo. Savas runas sākumā es minēju, ka ir ļaudis, kam nepatīk cilvēktiesības, kas mēģina mūs šķelt un panākt, ka mēs viens otru nīstam. Mums jāturas pretī. Ikvienam ir uh, mīļākā man, mīļākais Mandela citāts, man arī tāds ir. Un mans citāts ir sekojošs. Neviens nav piedzimis kādu nīstot neviens nav piedzimis nīstot, un ja varat iemācīties nīst, tad varat iemācīties arī mīlēt. Mums ir mācīts, kā nīst, nereizi vien visās pasaules daļās. Bet Ja ik viens šajā zālē, parlamenta deputāti, cilvēktiesība aizstāvi, valstu ierēģi, Saharova balvas ieguvēji, ja mēs visi apņemsimies beigt šo grimšanu naidā, tad mums izdosies kļūt par pasauli, kas mīl vairāk. Vai tiešām tik ļoti nejauki to teikt? Mēs tik ilgus gadus uh, koncentrējamies uz cilvēktiesībām, uz to, ka tie ir tiesība instrumenti. Jā, taisnība. Tieši tā arī ir. Tas ir tiesība instruments. Teikt valstīm, ka tām ir pienākums kaut ko ievērot, jo tās ir parakstījušas deklarācijas. Tā ir pilnīgi taisnība. Bet vai šajā procesā mēs neesam pazaudējuši iespēju sazināties ar cilvēkiem uz vietas, ar parasto cilvēku, uh, tādā veidā, lai viņi to saprastu. Lai viņi saprastu, kādēļ eh, pastāv šīs vērtības papildus likumiem. Ja nebūtu šo vērtību, tad nebūtu jau arī likumu. Likumi ir nepieciešami šo vērtību aizstāvībai. Man, es nekaunos eh, kaismīgi runāt par cilvēktiesībām, vai arī teikt, ka mans eh, lielākais mērķis ir radīt mīlestību neļaušu tiem, kas mūs mēģina sašķelt, uz, nepieļaušu viņu uzvaru. Nedrīkstam pieļaut, ka tas notiek. Lielas paldies! Grācies! Grā... Lielas paldies, Stavros! Paldies tev par uzrunu! Un nu dosim vārdu Emilijo Reilī kundzei, kas ir Eiropas tiesības sargs lūdzu. Uh, thank you, dear Mr. Uh, paldies, uh, dargais pants Erīkungs. Uh, uh, Godātie viesi, dāmas un kungi, es esmu ļoti pagodināta uzstāties šai konferencē un pastāstīt par ombuda perspektīvu, skatījumu, atzīmējot vispārējās cilvēku tiesību deklarācijas uh, gada dienu, un šīs tiesības mums visiem ir tāpēc, ka mēs esam cilvēki. Uh, Šis dokuments nekad nebija paredzēts kā kaut kas stastīnzis, tas vienmēr attīstās, tas ir uh, skatāms caur uh, jaunās realitātes prizmu. Uh, mūsdienās ombuda biroja izveide visā pasaulē uh, ir viens no veidiem, kā realizēt deklarācijā ierakstītās tiesības. Pamata uh, uzdevums tiesību sargām ir aizsargāt uh, pilsoņus no valsts varas ļaunprātīgas izmantošanas administrācijā. Tas izlīdzina nelīdzsvaru starp pilsoņiem, realizējot pamat tiesības ar maigās varas starpniecību valstīs, kur ir stiprs tiesiskums un tādējādi mēs atspoguļojam ar tā saucamās maigās uh, vara starpniecību, starp tā uh, vispārējo uh, cilvēku tiesību deklarāciju un brīdinām par izaicinājumiem, ievērojot pamata tiesības. Esmu strādājusi desmit gadus īrijā kā tiesības sārgs un tagad esmu Eiropas tiesības sārgs. Kad es ierosinu rezolūcijas valsts iestādēm, es cenšos neminēt uh, terminu cilvēku tiesības, jo valsts iestādes bieži vien uztver prasības saistībā ar cilvēktiesībām kā grūti izpildāmas un dārgas. Tādēļ uh, bija vieglāk ir runāt par administratīvām vai procesuālām kļūdām, trūkumiem un pat ja tas ir uh, saistīts ar cilvēku pamattiesībām uz uh, mājokli, sociālo aizsardzību, veselības aprūpi un uh, būtībā tas ir, uh, šīs prasības ir pamatots uz vispārējo deklarāciju. Uh, bieži vien es saņēmu citā rakstura sūdzības par eh, saistībā ar atklātību, eh, eh, interešu konfliktu vai taisnīgu pārkāpumu izmeklēšanu, tāpat es tiesību aktu un tā skaitā pamattiesību hartas pārkāpumiem. Šīs, šie jautājumi var šķist nesaistīti ar uh, cilvēku ikdienas dzīvi, bet uh, šie jautājumi ir mums visiem ļoti būtiski. Es vādu arī Eiropas uh, tiesību sargu sadarbības tīklu, un mēs kopīgiem spēkiem strādājam, lai uh, visiem, eh, lai respektētu visu Eiropas eh, pilsoņu interesu un arī izplatītu pozitīvo praksi starptautiskā mērogā. Mm, tāpat mēs esam veikuši izmeklēšanu tādos jautājumos, kā e, Frontex un dalību valstu attieksme pret atraidītiem patvērumu meklētājiem vai, teiksim, kā e, dalība valstis izmanto eksporta e, kredītus, lai garantētu investīcijas nestabilās valstīs, un vai tas nav pretrunā ar cilvēktiesību saistībām, kas ierakstīts Eiropas Savienības uh, līgumos ja pirms mēs kritizējam e, citus, mums ir jānodrošina, lai mēs paši ievērotu cilvēku tiesības. Es tāpat iesaistu savus kolēģus Uh, izmeklēšanā par uh, lobēšanu Eiropas Savienībā, jo uh, šāda lobēšana vides, sabiedrības veselības, digitālās ekonomikas un citās jomās ir pretrunā ar pamatiesībām un var arī novest pie cilvēku tiesību neievērošanas ir eh, svarīgi eh, sekot, kā publiskā politika tiek eh, īstenota un ietekmēta, un tādēļ tik svarīgi ir pievērsties labēšanas jautājumiem. Ir svarīgi arī vērot, ka tabakas industrijas lobēšana Briselē ietekmē veselības uh, Uh, situāciju globālā mērogā. Vai, piemēram, tas, kā kaitīgās dīzeļa emisijas ietekmē sabiedrības veselību. Lobēšana saistībā ar finanšu un banku regulējumu arī var uh, ietekmēt cilvēktiesību situāciju. Uh, pasaule ir uh, daudz ciešāk saistīta savā starpā nekā tas bija 1945. gadā lēmumi, kas tiek pieņemti Brīselē vai Vašingtonā var ietekmēt situāciju visā pasaulē. Piemēram, 2008. gada banku krīze sagrāva ļoti daudzu cilvēku dzīves un uh, izveidojās transatlantisks riska aburtais loks, kas ietekmēja ne tikai šos divus kontinentus, bet visu pasauli gan uh, politiski, gan sociāli, gan ekonomiski. Uh, Tas, ka ASV eh, administrācija nolēma atteikties no eh, klimata politikas saistībām, noteikti ietekmēs visu pasauli. Eh, klimata pārmaiņas uh, Uh, pasliktina vides situāciju un lauksaimniecību ietekmē negatīvi un arī uh, rosina cilvēkus uh, doties prom un veicina migrācijas plūsmas ja valstīm nav līdzekļu risināt migrācijas problēmas, tad tas rada spriedzi, nestabilitāti un konfliktus. Un gal galā neviens mēs neizbēgsim no šo parādību sēkām savstarpēji saistītā pasaulē. Tādēļ ir svarīgi apzināties, ka mēs esam visi savstarpēji saistīti un apzināties, ka slikti lēmumi, kas ir pieņemti vienā pasaules malā, var ietekmēt uh, visu pasauli. Mans birojs arī ir izvērtējis tirzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un uh, citiem pasaules reģioniem, izvērtējot to, vai šādi nolīgumi ietekmē cilvēku tiesību situāciju vietās, kas atrodas ļoti tālu no Briseles, vai jauniešiem un citām iedzīvotāju grupām ir nodrošināts vienādas iespējas un uh, vai atalgojums ir taisnīgs vai tiek uh, uh, ievēroti nediskriminācijas principi. Kā ombuds uh, es uh, cenšos spēlēt savu lomu, uh, nodrošinot, ka pilsonis ir uh, politikas centrā un ka tiek uh, saskaņotas uh, uh sabiedrības un uh, privātās intereses. Un, uh, Mēs, eh, es lepojos ar to, ka mēs iedzīvinām eh, starptautiskās eh, cilvēktiesību deklarācijas principus. Paldies! Thank you, grazie! Paldies! Un nu dosim vārdu Patrikam Gaspāram, kas ir atvērtās sabiedrības fonda prezidents. Lūdzu! Chairman, good afternoon. Paldies priekšsādātāju labu pēcpusdienu visiem godātajiem paneļa dalībniekiem un visiem, kas piedalās cilvēktiesība aizstāvīšanā. Esmu pagodināts piedalīties šajā panelīs. Nāku ar ļoti lielu pazemības sajūtu, bet arī steidzamības sajūtu, kas liek mm, rīkoties drosmīgi. Un, kad um, ievērojams darbinieks bija um, cietumā, ai veivei. Vei, Viņš teica, ka ir jācenšas būt, mm, meklēt atbildību un te ir runa ne tikai par pilsonisko sabiedrību, bet arī par tādo pozitīvo apsēstību šajā jomā. Un izstrādājot vispārējo tiesību deklarāciju, Eleonora Roosevelta mm, uzdeva jautājumu, kur tad sākas universālās cilvēktiesības mazās vietās, uh, tuvu mājām, tās ir individuālo cilvēku eh, pasaulē, tur, kur mm, eh, cilvēki dzīvo skolā vai mm, eh, darbā, mm, saimniecībā, un mēs cenšamies atbalstīt pilsonisko sabiedrību darbā šajās cilvēkiem tuvajās uh, vietās un mm, lai palīdzētu protestētājiem Armēnijā un arī cilvēkiem, kas eh, cenšas panākt tiesības izglītību Čehijā. Un eh, tas ir būtisks eh, brīdis cilvēktiesību jomā visā pasaulē, bet šeit šajā br būtiskajā brīdī cilvēciskā daļa cilvēktiesībās nereti tiek mm, atstāt novārtām. Te drīzāk tas kļūst par tādu abstraktu principu, nevis vitālu cilvēku dzīvošanu kopienā šajās mazajās vietās. Politika tādās valstīs kā manējā ir pavērsusies visai brutālā veidā un te pat kļūst par tādu antitiesību situāciju vairākās vietās, kur ir cīņa par uh, pamatiesībām. Cilvēkiem ir pamats būt sarūktinātiem par to, ka globalizācija nav izdevies pavirzīt priekš ekonomiskās un sociālās tiesības, un pat šur tur ir mm, viņi atmest atpakaļ, un beigās tad uzvarētāji iegūst visi, solidaritāte mazinās, un tad tiek apdraudēta fundamentālā atzīšana cilvēkam. Uh, pāri robežām, un līderi atrod jaunus aizbildinājumus, lai ierobežotu cilvēktiesību aizstāvjus. Uh, neļaujot praktiski īstenot tiesības. Šeit tik daudz institūciju un cilvēku uh, un arī uh, atbalsta tiesībām vēstures mums ir gan uzvaras, bet ir arī izaicinājumi, kas joprojām ir milzīgi. Mums ir uh, jābūt jaunai līderībai un vīzijai jauno cilvēku paudzēm, kas ir izauguši spēcīgā tiesību satvarā, bet viņi to uzskatīja par pašsaprotamu, nesaprotot, ka šīs tiesības pastāvīgi jāaizsargā. Mums ir arī jāsaka, mm, ka jāsniedz eh, šī vīzija cilvēkiem, kuriem šodien nevarēja pievienoties, jo viņiem netika izsniegta vīza, aizliegts ceļot, viņi atrodas ieslēdzumā un viņi nevar uzstāties eh, starptautiskos fórumos. Vairāk kā 300 cilvēktiesību aizstāvi tiktu, tika nogalināti pagājušā gadā vien savas darbības dēļ. Es esmu Usmana Kovala no Turcijas arī vārdā runātājs. Viņš ir uh, akadēmiķis un uh, viņš ir apcietinājumā, jo aizstāvēja cilvēktiesības. Arī uh, 13 Āfrika kas um, Dienvidāfrikas uh, protestētāju mm, tika apcietināti par mm, protestēšanu. Un uh, tāpēc es arī mm, piedalos šajā panelī, lai runātu par šiem gadījumiem. Mēs svinam 70. gada dienu, un to darot jāpauž nožēla par to, ka tik daudz politisko līderu nevēlas konkrēti runāt par uh, Eh, šām tiesībām. Nereti tas notiek starptautisko fórumos, bet eh, reti eh, tādos brīžos, kad um, ir dažādas intereses uz spēles. Un ir trīs pamatlietas, kuras vajadzētu ņemt vērā, izstrādājot jauno vīziju un redzējumu. Ir jā, aizstāv cilvēktiesību aizstāvi, otrkārt ir jābūt skaidrai politiskai tiesību vīzijai, jo īpaši tādai, kur uh, valdībām ir mm, jārīkojas un arī jāuzlabo sava taktika ap šīm tiesībām. Ir jauns narratīvs, kas parādās un valdības vēlas izvairīties no kādiem mm, ierobežojumiem un mm, viņi pilsonisko sabiedrību un NVU uztver kā problēmu. Tad apklusina kritiskās balsis, arotbiedrības Mm, ir eh, skaidrs, ka vajadzīgi jauns juridiskais satvars, un esmu nobažījies, ka, eh, diemžēl, daudzi ir iekrituši šajās lamatās, un šie pūliņi pārvaldību un attīstību ierobežo, jo nosaka to, kuram tad tiek dots vārds. Bet aktīvisms eh, Krievijā ir apdraudēts, jo nav pietiekam standartu, bet mm, tā kā Mm, tas noteikti tas ir kleptokrātu dēļ, un Nikaragvā debats par civilo talpu ir mm, tāpēc, ka prezidents Ortega pieņēma lēmumu šaut uz studentiem. Valdības cenšas izmantot antiterorisma likumus, kā tas ir Zimbabvē vai pret naudas atmazgāšanas likums, lai uh, noklusinātu kritiku, lai novērstu uzmanību no korupcijas skandāliem un tam līdzīgām problēmām. Jaunas metodes arī parādās uz mediju kontroli un propagandas izmantošanu. Startautiskā līmenī mm, ANO joprojām ir vitāla standartu noteikšanai un mm, cilvēktiesību aizstāvēšanām. Tāpat arī man iedvesmo Mišela Bašeleta un uh, viņas pašas uh, lieliskais gājums. Viņas uh, priekštecis komisārs Zeids jūnija cilvēktiesību padomē norādīja, ka tikai bezbailība būtu atbilstīga šī brīža laikam. Nevar tikai aizbildināties un izvairīties jābūt bezbailīgiem, un šāda veida bezbailība mm, būtu jāredz politiskajos līderos, tos ap Eiropas parlamentā. Viņiem ir jābūt tikpat drosmīgiem kā, mm, piemēram, Ungārijas cilvēkiem, kuri organizē demonstrācijas, strādāja vietējā līmenī, publiski izteicās par to, kā um, ehm, uzbrukumi pilsoniskai sabiedrībai ietekmē viņu darbu un dzīves. Uh, Uh, bet uh, arī starptautiskās un reģionālās organizācijas te tiek pārstāvētas. Um, tas nav tikai pilsoniskās sabiedrības jautājums, arī valdībai un uzņēmējiem ir jāuzņems uh, iniciatīva. Vispirms vajag pārliecināties par to, ka mm, mēs runājam un izgaismojam gadījumus, kad mm, notiek pārkāpumi, un mēs eh, klusējam. Otrakārt ir jāpaplašina aizsardzība pilsoniskās sabiedrības grupām, ir eh, jāizmanto sava kredibilitāte tiem, kas to var, lai palīdzītu pilsoniskās sabiedrības eh, darboņiem, kur ir grūtībās, lai viņi būtu konsultatīvajās padomēs un arī partnerības nolīgumos iesaistīti. Uh, tādu aizsardzības um, tvērumu veidot viņiem. Treškārt ir jābūt principos balstītai līderībai. Šeit um, Eiropas parlamentā mēs runājam un uh, vēlamies um, aizsargāt vērtības, kas noteiktas Eiropas Savienības līguma otrajā pāntā par cilvēku tiesību un um, tiesiskumu attiecībā uz minoritāšu tiesībām. Un, uh, Un visbeidzot, eh, arī uzņēmumu vadītājiem ir jāsēž pie šī sāruna mm, galda, eh, lai tiesiskumu neatbedraud korupcija, ir jārīkojas izlēmīgi. Mums ir jābūt šai svirai. Bija 40 mm, miljardu eiro tērēti šo Eh, tēma aizsardzībai, bet eh, tas varētu likties daudz, bet eh, taču mm, vairāk kā triljons dolāru transakciju notiek pāri robežām. Ir nepieciešamības jauns redzējums tiesībām, lai būtu šis redzējums jaunajiem cilvēkiem. Uh, kuri uztver tiesības par pašsaprotamām, ir jācenšas atjaunot arī šo narratīvu un arī jārunā par pārkāpumiem, kas notiek tur, kur šie cilvēki visvairāk pavada laika tiešsaistē. Jaunas tiesības ir nepieciešams, bet ir arī ekstrēmisti, kas darbojas Facebookā. Un uh, mums ir jācenšas tiešām aizsargāt šos cilvēkus un uh, lai platformas, kas izplata informāciju, nerada draudus demokrātijai vai tiesībām. Un noslēgšu savu uzstāšanos uh, ierosinot tādu lietu, ka te parlamenta integritāte ir uz spēles, jo ir jārunā par cilvēku tiesībām, jo īpaši 2019. gada vēlēšanu kontekstam. Jūs esat pieņēmuši drosmīgu lēmumu pirms diviem mm, mēnešiem nobalsojot par Ungārijas gadījumu. Tagad ir jāturpina rīcība, jaunais ES rīcības plāns 2019. gadam ir eh, veids, kā parādīt, kā tad eh, Eiropas Savienībai būtu jārīkojas un jārunā un jāieņem spēcīga pozīcija cilvēktiesība. Eh, tad par mūsu redzējumu. Tas ietver brīvas sabiedrības, kas respektē vienlīdzību, bet pati brīvība kā tāda nav pietiekama. Mums ir jārunā, jāstrādā kopā, jāizmanto jaunas stratēģijas un pieejas. Ja mēs vēlamies svinēt simtgadi, gadi, šai deklarācijai, tad ir jāņem vērā šīs Eleonoras Ruzveltas eh, vārdi par to, ka tiesībām jābūt tuvu mājām, tur, kur atrodas cilvēki. Paldies. Nevaru nepievienoties idejai par to, ka jā, ir jācīnās ar jauno esošo situāciju un nevajadzētu uh, sekot uh, aizspriedumiem. Es pilnībā piekrītu, jā, arī man jāšķiet, ka tā jāstrādā. Nu re, esam tagad sasnieguši brīdi, kad mums ir dažas minūtes uh, uzklausīt pārdomas un komentārus. Sākumā divi nelieli, divas uzrunas. Uničef Elīza un Evan sākumā Elīza sākumā dod jums vārdu. Unicef pārstāvi, lūdzu. Paldies, es esmu Elīza no Itālijas. Mani satrauc jauniešu un bērnu kājas situācija Sīrijā un Libānā. Viņiem ir jādu, jāatstāj savas mājas un kopienas, daudz no viņiem tiek nogalināti. Es iedomājos, ka, ja mēs būtu šādā pašā situācijā, arī es meklētu drošu patvērumu. Kā jau uz to norādīja. Uh, Kā tas jau ir rakstīts vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, visiem cilvēkiem jādzīvo mierā neatkarīgi no viņu statusa vai izcelsmes. Tas ir jautājums Mišela Bašelē. Kā jūs un ANO var pārliecināties, ka bērnu cieša, cie, tie bērni, kas cieši, tiek aizsargāti? Grazie. Paldies, Ivam. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dāmas un kungs, labvakar nesen es internetā lasīju um, rakstu, kas man īpaši ietekmēja par uh, vardarbību mājās un vardarbību pret uh, sievietēm un meitenēm. Man pārsteidza tas, ka bija tik daudz vardarbības un ka tik maz cilvēku par to zina un ka meitenes jutās eh, vainīgas, kaut pašas bija upuras, un es pats eh, drīz eh, būšu pieaudzis vīrietis un vēlējos noskaidrot jūsu viedokli. Jūs pārstāvat organizācijas, bet kā cilvēks, kā jūs rīkotos, ja pazītu kādu meiteni, kas būtu cietusi no šīs vardarbības? Paldies! Mi sembrano due domande molto chiare. Adesso... Divi ļoti skaidri jautājumi tika uzdoti, un nu, divu minūšu garumā ilgāk gan ne. Uzklausīsim četrus, piecus runātājus, kas pārstāv NVO. Jautājumi no zāles. Suskind kungs sākumā no Beļģijas senāta. You, Mr. President, I Paldies, priekšsēdētājs Aksoskindas kundze. Sākumā gribētu pateikties uh, Gaspāra kungam par to, ka viņš atgādināja mums par Osmanu Kavala, kas uh, jau gadu atrodas cietumā, jo viņš vienkārši gribēja atbalstīt uh, cilvēktiesību organizācijas, uh, pilsoniskās sabiedrības organizācijas Turcijā. Un tas tikai norāda uz to, cik smaga ir pilsoniskās sabiedrības. Uh, organizāciju situācija šajā valstī. Arī es gribētu uzsvērt to, ka ir nepieciešama efektīva sadarbība starp daudzpusējām organizācijām, parlamentiem, Eiropas parlamenta, nacionālajiem parlamentiem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Un gribēju arī norādīt, ka mani tiešām satrauca Lambridīnī kunga teiktais. Viņš teica, eh, viņš teica, ja jūs iemācīja nīst, tad jūs noteikti varat iemācīties arī mīlēt. To pašu es dzirdēju vakardien, kad uh, Palestīnas un Izraēlas vīrieši abi bija zaudējuši meitu vardarbībā. Uh, Tujos austrumos un kopā ar 600 uh, uh, ģimeņu Izrēlā un Palestīnā mēģina samierināt, um, no, rast mieru. Viņi to pateica simtiem beļģu jauniešu priekšā, un manuprāt tā tiešām ir uh, mācība nākotnē. Gribēju uz to tikai atsaukties. Paldies! Thank you. Paldies! Ifšalid Ibrahim, Group Center for Human Rights. Lūdzu. Thank you. Paldies priekšsēdētāji. Paldies par to, ka dodat man šo iespēju izteikties. Sākumā gribētu to izmantot, aicināt Eiropas Savienību pilnībā īstenot vadlīnijas par cilvēku tiesību aizstāvju aizsardzību reģionos. Manā reģionā pret šiem cilvēkiem attieksme sliktāk nekā pret noziedzniekiem. Viņiem jāsaskaras ar visāda veida vardarbību, spīdzināšanu un pat spīdzināšanu cietumā. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība darītu visu, kas tās spēkos, lai nodrošinātu to, ka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 Ja katra balss, kas vēlas mieru, nonāks aiz restēm, tad uh, teroristi ir vienīgie ieguvēji. Un ja mēs runājam par pilsonisko telpu, tad gribētu teikt, ka šādas iespējas vairs nav. Šī telpa var tikai sarukt un ir nepieciešams tūlītējas rīcības, lai aizsargātu uh, gan šajā, gan arī citos reģionos cilvēktiesībā aizstāvs Eiropas Savienībai ir svarīgi rīkoties proaktīvi Tā vietā, lai tā vienkārši rēģētu uz gadījumiem, kad notiek milzīgi cilvēktiesību pārkāpumi. Piemēram, slepkavības konsulātos un vēstniecībās. Jemena ir ļoti svarīgi apturēt Saudijārābijas armiju. Pretējā gadījumā uh, mums neizdosies nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu. Mēs turpināsim savu darbu, bet mums nepieciešams Eiropas Savienības un vispārējo institūciju atbalsts. Lielas paldies priekšsēdētāji! Paldies! Simona Suviano, Itālijas parlamenta deputāta, lūdzu. Sīts. Labdien, paldies! Paldies par šo doto iespēju šodien izteikties un gan no rīta, gan arī tagad pēcpusdienā piedalīties ļoti augsta līmeņa un vērtīgās sanāksmēs. Ir pagājuši 70 gadi, kopš parakstīt vispārējā cilvēktiesību deklarāciju, bet vēl aizvien un jau atkal runājam par to, kas ir paveikts, bet cik daudz vēl ir darāmā. Patiesībā izaicinājumi ir tikai pieauguši mūsu digitālajā un globālajā pasaulē, un tie Eh, tas apstiprina ļoti sarežģītus principus, pie kuriem jāatgriežas. Reizēm ir tiešām grūti rast šo robežu, konkrēto rieb, robežu starp eh, to, kas ir pareizi un kas nav pareizi. Itālija eh, šajā jautājumā ir veikusi vairākas iniciatīvas starptautiskā līmenī, lai īstenot un aizsargātu cilvēktiesības un uh, es strādāju um, ārlietu komisijā mūsu parlamentā un gribētu norādīt, ka esam veikuši arī vairākas izmeklēšanas attiecībā uz uh, vienlīdzības ievērošanu, var, vardarbība pret uh, minoritātēm, reliģiskajām minoritātēm un neaizmirsīsim arī starptautisko tirzniecību, jo ne, uh, jāatceras, ka starptautiskās tirdzniecības atvēršana var mainīt vietējā līmenī nacionālos likumus un reizēm mainīt pilsoniskās un sociālās tiesības. Gribētu jums atgādināt, ka Itālijā ANO cilvēktiesību komitejā tika ievēlēta ar gandrīz um, vienbalsī, vienbalsīgu atbalstu, un uzklausām ļoti daudz uh, uzrunu, tātad ne tikai par cilvēktiesībām, par darba situāciju, par uh, uh, atbalstu, sociālo atbalstu, ir uh, bieži vien jārunā par uh, bagātības sadalījumu un uh, šī plaisas uh, sabiedrībā mazināšana. Arī Itālija tur, diemžēl, vēl nav uh, paveikusi pilnīgi visu. Ir jānodrošina iespēja cilvēkiem strādāt pienācīgā darbā, ir jānodrošina pienācīga izglītība. Tie ir tie pasākumi, pie kuriem strādāja arī cīņa pret interešu konfliktu. Visi šie jautājumi, visi šie priekšlikumi, manuprāt, iet, ir daļa no ceļa uz cilvēktiesību ievērošanu. Ir jāievēro daudzi principi nodrošinot cilvēktiesības. Saprotam, ka izaug, um, izaicinājumu skaits pieaug, tādēļ, manuprāt, arī pat Eiropas Savienības reakcija tādā izšķirīgā un uh, um, skaidrā veidā par to, ka darba tiesības un pilsoniskās tiesības ir jāievēro, arī tas noteikti ļautu palīdzēt gan Itālijai, gan arī citām dalībvalstīm. Paldies! Paldies! Un nu, Rafael uh, Šanuīla Dzan. Thank you very much. Um... Paldies! Esmu ACPN. Uh, Uh, priekšsēdētājs. Mēs esam organizācija, kas iestājas pret nāves sodu un gribētu runāt par vispārējo deklarāciju. Ko šī deklarācija nozīmē pasaulē? Vispārējā deklarācija, manuprāt, radīja divas lietas primāri. Pirmkārt, tas bija standarta brīdis, kad tika uzsākta cilvēktiesību standartizācija, un otrs puses ir jārunā par universālo raksturu. Trešais pāns vispārējā deklarācijā. Tur ir teikts, ka pilnīgi vienam ir tiesības uz dzīvību, uh, drošību un brīvību. Tiesības uz dzīvību trešajā pantā. Tas ir izējas punkts un uh, pamats uh, kustībai atteikties no nāves soda. Tas ir pirmais no standardizācijas soļiem. Pēc vispārējās deklarācijas pieņemšanas tam sekoja arī ICCPR, uh, Starptautiskā krimināla tiesa un arī Eiropas konvencija un ASV konvencijas protokols un daudz citi protokoli tikuši pieņemti. Arī es gribētu norādīt uz to, cik, rakst, cik svarīgs ir šis universālisms cīņā pret nāves sodu, kā arī par visām citām cilvēku tiesībām. Pagājušā 10. oktobrī uz pēdējo mm, dienu pret nāves sodu es biju Ķīnā kopā ar um, juristiem, uh, politiķiem, politieslodzīto sievām. Pilnīgi visi aktīvisti Ķīnā vērsās pie manis un lūdza, lai es neļautu Ķīnas iestādēm uh, paust savu nostāju par um, cilvēktiesībām un par specifiku vienā valstī vai citā valstī. Lūdzu, kad vien iespējams runājot par šo universālo raksturu cilvēktiesībām to, ka tiesības uz dzīvi ir universāls, to, ka ir jāiestājas pret nāves sodu, ir uh, brīvības, uh, izteiksmes brīvība, um, ieslodzīto tiesības. Cilvēktiesības ir identiskas Irānā, Saudi-Arābijā, Ķīnā, ASV un Eiropas Savienībā. Tiesības uz dzīvību ir identiskas visur. Progress attiecībā uz uh, nāves, uh, atteikšanos no nāves soda pēdējo desmit gadu laikā ir mm, mm, neapšaubāms. Tagad divas trešdaļas ANO locekļu ir uh, praksē vai, vai likumā atteikšās no nāves soda. 27. februārī šeit, šajā pašā telpā, būs atklāšanas ceremonija nākamajam pasaules kongresam cīņā pret nāvesot. Gribētu uzaicināt jūs visus uh, priekšsēdētāji, uh, viesi, lūdzu ierodot, ierodieties mūsu uh, konferencē, runāsim par nākotnes stratēģiju. Manuprāt, na, tas ir saistīts ar cilvēktiesībās ir panākts progress, jo mēs strādājam visi kopā. Uh, tajā skaitā parlamenta deputāti, diplomāti un aktīvisti. Šis, šo pasākumu organizē Beļģija, Šveice, Eiropas parlaments un Eiropas Savienība kopējā sadarbībā gribētu pateikties Eiropas parlamentam un nobeigšu ar savu Mandelas citātu. Stavrosam tas veltīts. Pirmais Mandelas citāts būtu Mandelas noteikumi un otrs citāts būs uh, nāves sots ir barbarisks, uh, barbariska rīcība, tā attaisnu, uh, tā atspoguļo dzīvniecisku rīcību, bet mēs esam cilvēki. Paldies! Un minūtu per Manfred. Manfred Novak, jums viena minūte, lūdzu. Un minūtu. Uh, thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, mēs uh, dzirdējām par uh, to, ka cilvēku tiesības, demokrātija, tiesiskums piedzīvo dziļāko krīzi kopš vispārējās deklarācijas pieņemšanas. Un šeit ir vairāki cēloņi, arī pieaugošā ekonomiskā nevienlīdzība, kas grauja uh, sociālo kohēziju un demokrātiju sabiedrībā noved pie ekstrēmisma, radikalizācijas, vardarbības. M mēs uh, varam krīzi pārvarēt, ja uh, vēršamies pret uh, krīzes cēloņiem. Ir jā. Ja, maina ekonomikas attīstības virziens Eiropas Savienībā par 180 grādiem, lai izpildītu vispārējā cilvēku tiesību deklarācijas uh, mērķus un vienas deklarācijas mērķus. Eiropas Savienība var rādīt pozitīvu piemēru, īstenojot šo pagriezienu, un es domāju, ka miljoniem cilvēku tiesību aizstāv visā pasaulē gaida, ka mēs uzņemsimies vadošo lomu. Mūsu ārpolitika balstās uz šīm vērtībām, bet Eiropas Savienībai būtu jādara vēl daudz vairāk. Divi piemēri. Pirmkārt, līdztiesība. Uh, un cilvēku tiesību nedalāmība ir jāuztver uh, nopietni, uh, un tā vietā, lai samazinātu labklājības uh, valsts apjomu, mums ir jāiestājas par līdztiesību un sociālo taisnīgumu. Otrakārt, ir vairāk jāinvestē uh, informējot uh, par cilvēku tiesībām un demokrātiskām vērtībām. Uh, lai rosinātu uh, lielāku mīlestību, citējot Stavrus teikto. Un uh, jāsaskaņo uh, ar stat, ilgspējīgas attīstības ceturto mērķi jāveicina izglītību gan Eiropas Savienībā, gan visā pasaulē uh, cilvēka. Uh, tiesību universitātes centrs ir gatavs uh, rīkoties un īstenot izglītību cilvēktiesību jautājumos. Paldies, Mišeli! Paldies, priekšsēdētāji. Elīze man uzdevā tiešu jautājumu, ko varam darīt, lai nodrošinātu to, ka bērni ir aizsargāti. Jā, šis jautājums neietilpst manā bīroja kompetencē, bet es esmu uh, Uh, pediatra un tikai māte un vecmāmiņa. Un tādēļ es uh, uh, vienmēr iestāšos par bērnu un sieviešu tiesībām. Es daudzus gadus esmu aizstāvējusi dzimumu līdztiesību, bet mums ir jādarbojas daudzās jomās, jāsadarbojas ar valdībām rosinot investēt bērnos, lai nodrošinātu veselības aprūpi, izglītību, aprūpi jau no uh, pašas dzimšanas, jo viņi ir valsts nākotne. Un ir jānodrošina bērnu aizsardzība, bērnu atbalsts un tāpat uh, izglītība, pārtika. Un uh, tāpat laikā mums tieši tādēļ ir jādomā par sievietēm, jo sievietes ir ļoti svarīgas. Es negribu, protams, noliegt uh, Uh, tēvu atbildību, bet uh, sabiedrībā sievietes ir ļoti svarīgas, domājot par bērnu aizsardzību. Es sadarbojos ar UNICEF un uh, citiem kolēģiem, domājot, kā īstenot sadarbību, nodrošināt sinerģiju. Mums ir jādod balss tiem, kas nespēja šobrīd paust savu viedokli, jāiestājas par tiesībām, Mēs domājam arī par tehnisko sadarbību, tiesiskumu un pārvaldības jomā, bet mums tāpat laikā ir pienākums nodrošināt bērnu tiesību aizsardzību un sadarbojoties ar citiem, mēs varam panākt labākus rezultātus. Es, protams, varētu runāt stundām ilgi par šo jautājumu, jo tā ir mana kaislība bet mums ir jānodrošina, ka 2030. gada ilgspējīgas attīstības darba kārtība tiek īstenota un jānodrošina, lai Katovice Polijā COP24 nonāk pie labiem rezultātiem attiecībā uz klimatu pārmaiņām, jo pretējā gadījumā mēs neko nepanāksim ne bērniem, ne nākamām paudzēm, ja nespēsim apturēt klimatu pārmaiņas. Un ilgtspējīgas attīstības mērķos ir iestrādāts cilvēku tiesības un mēs nedrīkstām pieļaut, ka bērni tiek atstāti novārtā. Un es saku, ka es darīšu visu iespējamo, lai to panāktu. Paldies! Grazie, thank you. Klodum... Paldies, Klots Morāes, kurš ir uh, Pilsonisko brīvību komitejas priekšsēdētājs Eiropas parlamentā. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Antonio. Gandrīz uzliku austiņas, bet, nu, e, tik daudz es tomēr saprotu itāļu valodā, ko tu teici. Godātie kolēģi, draugi, man ir šis neparastais uzdevums, un nu, tiem, kas brīnās par manu izrunu, teikšu, ka man runāju ar skotu akcentu. Es uh, Un, protams, arī tulkojumā ir zināma nobīde. Tas arī ir jāpaturprātā, bet es tagad gribētu kaut ko paskaidrot Mišelai Bašlē, kādēļ man ir skotu akcents, kādēļ esmu skots. Esmu indiešu izcelsmes, bet kā bērns 1970. gados, 78. gadā mēs sākām apzināties cilvēktiesību jautājumus. Tad mēs abi ar brāli bijām mājās, mēs dzīvojām Sterlingā, Skotijā, un uh, vecāki mums teica, ka, nu, pie mums uh, uh, atbrauks viesti, kuri pie mums dzīvos uh, kādu laiku, ka šie uh, cilvēki ir uh, uh, universitātes uh, mācību spēki un ka viņiem ir uh, bērni, bet ka šos cilvēkus vajā un tādēļ pie viņi, viņi pie mums padzīvos, tie bija čīliešu bēgļi. Un toreiz es sapratu, ko nozīmē spīdzināšana. 1978. gadā šie bērni man pastāstīja, kas ir spīdzināšana, un tad es sapratu, kas ir cilvēktiesības. tiesības un tad pēc gada Aljendes kundze atbrauc uz mūsu pilsētu, viņa man iedeva plakātu, kas vēl tagad uh, atrodas manā birojā. Un uh, toreiz mēs sākām saprast, kas ir bēgļi, 70. Uh, gados mēs saskārāmies ar Čīles bēgļiem. Kaut mēs nekad neesam tikušies, man vienmēr šķita, ka es jūs pazīstu. Un, nu, es stāstu par savu pieredzi, tas man te runā nav uzrakstīts, bet es gribu jums pateikties par to, ko jūs darāt. Un, ja nu, kāds saprot, kas ir cilvēktiesības, tad jūs to noteikti saprotat. Un liels paldies jums par visu, ko jūs darāt. So, so Patrick said, so I, I... Patriks uh, Eh, kā jau teicu, es nedaudz aizkavējos, bet nu, es tagad pie, piesaukšu Stavros Lambrinīdi, jo Antonio, kurš ir cilvēku tiesību apakškomitejas priekšsēdētājs, un viņš nodarbojas ar cilvēku tiesībām visā pasaulē, bet mūsu komiteja strādā pie cilvēku tiesībām šeit Eiropas Savienībā. Nu varētu likties, ka viss ir kārtībā Eiropas Savienībā, bet mums nu pat bija uzklausīšana par situāciju Polijā. Polijā ir uh, uh problēmas ar tiesiskumu. Nu, jūs zināt arī, kas notiek Ungārijā un citās dalību valstīs, un Stavros Lambrinīdis uh, pārs, ir pārstāvis Eiropas, Eiropas Savienības pārstāvis visā pārējā pasaulē un viņš norādīja, ka mums uh, ir uh, jāiestājas par mūsu vērtībām un uh, arī jā, jāsaprot, ka nekas nav pašsaprotams, arī cilvēktiesības nav pašsaprotams Eiropas Savienībā un mums pašiem jāsavēd savā māja kārtībā pirms varam uh, izteikt pamācības citiem. Un uh, es uzrunāju šo. Uh, Zāli, kurā sēž cilvēki, kuri cīnās par cilvēku tiesībām. Es gribu teikt, ka mums ir pirmkārt jāatzīst, ka cilvēku tiesības ir vispārējas. Otrais, ko gribēju teikt Patrikam no Brīvās sabiedrības institūta, viņš eh, runāja par to, kā cilvēku tiesības sākas eh, tuvu pie mājām katram eh, cilvēkam atsevišķi. Un kolēģis grib teikt, ka ir divas uh, problēmu saistībā ar cilvēku tiesībām, kas samilst. Ir eh, gribu pateikties visiem tiem, kas ir organizējuši šo sanāksmi, cilvēku apak tiesību apakškomitejas priekšsēdētājiem par or, to, kā organizēju šo pasākumu. Tātad cilvēku tiesības kļūst pārāk abstrakts un nenoteikts jēdziens. Viss it kā ir saistīts ar cilvēku tiesībām, cīņa par cilvēku tiesībām notiek visur. Pirms eh, es nonācu Skotijā, es piedzīmu Jemenā eh, un eh, notika karš, cilvēki tika deportēti, mm, valstī tika pastrādātas zvērības, bet tas bija pārāk mazs, lai kaut ko tādu atcerētos. Bet uh, cilvēku tiesību pārkāpumi notiek visā pasaulē, plašsaziņas uh, sociāliem mm, tīkli to visu atspoguļo ikdienā. Un, ja Eiropas Savienība balstās uz vērtībām, mums ir jāsaprot vispārējā cilvēku tiesību deklarācija ir kaut kas tāds, kas ir jāatjauno atkal un atkal, tā ir jābūt nozīmīgai, tā ir jāizteno praksē. Un es minēšu vienu tādu spilgtu piemēru. Eh, Morijas uh, Uh, bēgļu nometnē bēgļi uh, vai uh, Lībijas bēgļu nometnēs esošie bēgļi. Esmu ar viņiem ticies, viņi tika spīdzināti, un tomēr viņi atkal tiek sūtīti atpakaļ, un uh, liels uh, skaits šo cilvēku izdara pašnāvības. Viņi nevēlas uh, tur atgriezties. Viņi visi ir cilvēki, uz viņiem visiem attiecās vispārējā cilvēktiesība deklarācija, bet viņi atrodas citur. Un mums ir jārod risinājumi, mums jācīnās par cilvēktiesībām jebkur pasaulē. Un ir ļoti labi, ka ir sapulcināti tik daudzi nozīmīgi cilvēki, kuri visi cīnās par cilvēku tiesībām, nevalstiskās organizācijas, pilsoniskās sabiedrības pārstāvi. Daudz no jums zina vairāk nekā mēs, un es vēlos jums sirsnīgi pateikties. Jūs esat noguruši, jūs esat aktīvi strādājuši visu dienu. Uh, Un tādēļ man ir grūts uzdevums uh, nu, uzstāties sanāksmes noslēguma daļā, bet es gribu vēlreiz sirsnīgi pateikties šīs dienas pasākumu organizētājiem. Nekas nav svarīgāks kā cīņa par cilvēku tiesībām. Uh, šīs cīņas nozīme kļūst arvien lielāka. Uh, Un es vēlreiz vēlos visiem pateikties kolēģu vārdā par to, ka jūs piedalāties šai pasākumā un ceru, ka jums bija interesants šis eh, pasākums. Vispārējai cilvēktiesību deklarācijai ir jābūt aktīvam, nozīmīgam dokumentam, nevis vienkārši kādam papīra gabalam. Mums par to jācīnās katru dienu. Paldies! Grazie, grazie, Paldies! Jā, diena gan vēl nav galā, jo šobrīd sagatavojamies otrajai paneļa diskusijai. Un tajā būs redzami video uh, nu, ar cilvēktiesību aizstāvjiem. Paldies liels visiem runātājiem pirmajā daļā. No effort for humanity is in vain. Seguiré levantando mi voz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 na isto mesta i pijemo kafe, a onda jedino što nas razlikuje opet ta boja kože. I ta boja kože nije dovoljno dobra da mi kao pripadnici romske zajednice budemo ravnopravni članovi našeg društva. Želim da dam svoj neki doprinos da se takve neke stvari uh, menjaju. preko 10 godina uključena u romski aktivizam i nekako najviše me ispunjava baš rad sa mladim ljudima. Ali ne samo sa mladim ljudima, pripadnicima moje zajednice, nego i sa mladim ljudima koji eh, iz većinske i opšte populacije. Danas mi u Srbiji imamo eh, mrežu romskih eh,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 aktivnostima odem u bilo koju lokalnu zajednicu, jer to mi je najveća, najveća povratna informacija. I kad vidim i kad osetim da ih motivišem da požele da budu društveno aktivni i da urade neku akciju u svojoj lokalnoj zajednici.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 Yeah. So, ladies and gentlemen, may I please. Dāmas un kungi, lūdzu, aicinu ieņemt vietas, apsēsties. Mani sauc Dēvids Makalisters, esmu Eiropas parlamenta loceklis, ārlietu komitejas vadītājs, un man ir mm, tas gods turpināt mūsu konferenci ar otro paneļu diskusiju, eh, koncentrējot uz eh, globālo, reģionālo un vietējo eh, dimensiju. Iespējams, ka jūs jau dzirdējāt, ka mm, cilvēktiesības ir Eiropas Savienības pamatvērtība. Tas ir atrunāts Lisabonas līguma otrajā pantā Eiropas Savienībā un īpaši Eiropas parlaments. Uh, te ir uzņēmies vadību svinot eh, individuālās brīvības un aizstāvot cilvēktiesības, pateicoties Saharova balvai. Un kopš šīs balvas izveidas 30 gadus atpakaļ pieci laureāti ir pēc tam saņēmuši arī Nobel miera mm, prēmiju. Arī 28. Nobela prēmiju Nadja Murat un Denis Mudveg un Mugabe. Un nogaut. Nu, un eh, eh, cilvēktiesības eh, ir svarīgas gan mūsu robežu iekšienē, gan ārpusē. Un, uh, Mēs tās izplatām dažādos apmeklējumos, vizītēs, parlamentārajās tikšanās un arī vēlēšanu novērošanas misijās. Eiropas Savienība ir spērusi būtiskus soļus, lai aizsargātu cilvēktiesības pasaulē. Mēs zinām arī, ka vairāk ir jāpadara, ir jāuzlabo novēršana, jāattur mm, šie mm, pārkāpumu autori un jāliek viņiem atbildēt par noziegumiem un nedrīkst cilvēktiesības ties, ciest. 70. Uh, uh, 70. gada diena mums atgādina arī par to, ko mēs varam darīt nākotnē. Eh, tāpēc es tagad sagaidu produktīvas eh, sarunas ar līderiem un eh, reģionu pārstāvjiem. Sveicam piecus viesus šeit mūsu paneļa diskusiju, viņi pastāstīs par to, kā veicināt cilvēktiesību mm, universalitāti mm, šajā izaicinājumiem pilnajā pasaulē. Tāpat arī runāsim par sinerģijām, pastiprinot globālās mm, cilvēktiesību arhitektūras un mehānismus. Visi runātāji zina, ka viņiem ir jāpieturās pie Mm, piešķirtā desmit minūšu runas laika. Pirmais runātājs ir mm, Torbjans Jaglanda kungs eh, no Eiropas padomes. Viņš ir ģenerālsekretārs, diemžēl viņš nevarēja piedalīties klātienē. Eh, uzklausīsim viņu video mm, eh, starpniecību, pēc tam runās Garsīs kungs un arī. Eh, viņš ir no Amerikas ehm, tiesību, cilvēktiesību komisijas eh, vicepriekšsēdētājs un tāpat uzstāsies arī Remīngoja Lumbu. Viņš ir Āfrikas cilvēku, eh, cilvēku un mm, iedzīvotāju tiesību komisārs, pēc tam Katarīna Gardapkādze No ECO biroja piektais um, dalībnieks Beate Rudolfa no Nacionālo cilvēktiesību institūciju globālās alianses. Viņa sēž līdzās Lumbūkungam un uh, paneli noslēgsim ar profesoras Pamelas Palmateras uzstāšanos. Viņa ir uh, Kanādas universitātes profesore un uh, pēc tam uzdevumu, uz jautājumu atbilžu lapā lūdzu daļā aiz, aicinu jūs aizpildīt arī mm, lapas, lai pieteiktos diskusijai. Un sāksim ar Jaglanda kunga video ziņas uzklausīšanu. Eh, Eiropas parlamenta cilvēktiesību nedēļa ir īstajā brīdī nākusi iezīmējot 70. gada dienu universālai cilvēktiesību deklarācijai. Deklarācija uh, tika izveidota pēc otrā pasaules gāra, kara un pirmo reizi uh, noteica uh, fundamentālās cilvēktiesības, kuras vispārīgi ir jāaizstāv. Tikai divas gadus vēlāk Eiropas padomu pieņēma Eiropas konvenciju par cilvēktiesībām. Uh, unikālu kontinenta mēroga kolektīvo sistēmu, kas garantē likumā m, mm, tiesības, kas ir izklāstītas deklarācijā un īstenotas pateicoties Strasbūras cilvēktiesību tiesas nospriedumiem. Šī konvencija un turpmākie līgumi ir padarījuši Eiropu uz, par labāku vietu. Vienlīdzīgas tiesības tika piešķirtas cilvēku bērniem. Uh, um, um, kas dzimuši laulībā vai nē, um, vienzimuma laulību un attiec, tas ir attiecība dekriminalizācija un nāves soda atcelšana Eiropā. Tās lietas nenotika nejauši. Tagad mēs esam lepni strādāt ar daudzpusējiem partneriem, tostarp īpašo partnerību ar Eiropas Savienību. Eiropas Savienība bieži izmanto Eiropas padomes secinājumus uh, kuros tā balsta savu rīcību cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma jomā. Eiropas padome mm, īsteno vairākus projektus eh, pateicoties ES sadarbībai un finansējumam. Šobrīd mēs virzāmies uz priekšu kopīgajās vērtībās ar ES eh, e 28 valstīm, bet Šobrīd Eiropā pieauga ekstrēmais nacionālisms, populisms, kas apdraud multilaterālismu, mūsu institūcijas un šīs tik ļoti svarīgās kopīgās vērtības. Tāpēc, lai šī cilvēktiesību nedēļa būtu iespēja ne tikai, lai izceltu sādarbību vienam ar otru, ar valdībām, ar pilsonisko sabiedrību, bet arī, lai mēs varētu skaļi un lepni runāt par to, ko Mm, esam sasnieguši cilvēktiesību jomā Eiropā un dalību valstīs. Mm, progresam ir jāturpina virzīties uz priekšu, nevis atpakaļ, un vēlu jums veiksmīgu konferenci un produktīvu cilvēku tiesību nedēļu. Okay, was... Paldies! Tātad uzklausījām īso video veistījumu no Torbjona Jāglanda kunga. Tagad vārds eh, Garcijas kungam. Paldies, Makalistara kunga, godātie draugi! Uh, Amerikas cilvēktiesību komisija ir pagodināta šeit piedalīties, pieminot 70. Uh, gadu dienu vispārējai cilvēktiesību deklarācijai. Amerikas um, komisija atzīst uh, Eiropas parlamenta veikto cilvēktiesību jomā Eiropā, bet arī pasaulē šobrīd mēs svinam 70. universālās deklarācijas gaddienu. Amerikas, eh, Amerikā mēs arī svinam eh, Amerikas eh, valstu organizācijas 70. Mm, nodibināšanu un Amerikas tiesību un pienākumu deklarāciju. Un pēdējo 70 gadu laikā universālā Amerikas sistēma uh, ir mm, cilvēktiesībās virzījusies uz priekšu paralēli. Un tāpat mūsu reģionālā sistēma ir ņēmusi vērā apvienoto nāciju standartus. Mēs esam mm, pamazām virzījušies uz priekšu. Ehm, tāpat arī pulkšņa konference bija viens no svarīgiem brīžiem cilvēktiesību programmā. Gatavojoties San Francisko konferencei, Meksikas valdība mm, Mm, izveidoja starptautisko konferenci mm, Čapulta Pekā mm, no 21. februāra līdz 8. martam 1945. gadā. Konferences mērķis bija Amerikas valstu valdībām sniegt iespēju apsvērt piedalīšanos šajās tur, Amerikas piedalīšanos turpmākajā šajā nākotnes organizācijā. Un tad beigās eh, tika uzdots Amerikas eh, juridiskai komitejai izdot sākotnējo starptautisko tiesību un pienākumu deklarācijas projektu, eh, kas tika pieņemta konvencijas formā, un pēc tam arī tika pieņemta šī vispārējais dokuments. Amerikas sistēma strauji attīstījās pēc otrā pasaules kara beigām, pēc tam, kad uh, ANO kļuva operatīva. 21 mm, Amerikas, eh, Amerikas štāts mm, tikās eh, Bogotā, Kolumbijā un pieņēma arī eh, Bogotas hartu un mm, Amerikas cilvēka tiesību un pienākumu deklarāciju. Un tur tika uzsvērts reģionālā apņemšanās starptautiskajā cilvēktiesība aizsardzībā un kodificēja pamata katalogu civilām, politiskajām, ekonomiskajām tiesībām. Tajā pašā laikā noteicis arī pienākums. Amerikas deklarācija atšķiras no doktrīnas, kurā valsts pilsoņiem piešķir tiesības un ņem vērā cilvēkiem jau iedzimtās tiesības. Pirmais eh, prembulas eh, daļas punkts teica, ka cilvēki piedzims brīvi, vienlīdzīgi, cieņpilni tiesībās un uh, Viņiem ir eh, jābūt kā brāļiem vienam otram. Tāpēc eh, Amerikas eh, valstis atzina to, ka mm, tad, kad štati pieņem likums šajā jomā, ka tas nerada vai negarantē tiesības, bet atzīst tiesības, kuras jau at, pa, pastāv neatkarīgi no štata veidošanas. Un mm, tad arī mm, ārlietu ministri mm, Čīlē pieņēma rezolūciju divās daļās. Sākumās viņi uzdeva Amerikas eh, juristu padomei, mm, arī izstrādājot cilvēktiesību konvenciju, eh, institūcijas to piemērošanai, un no otras puses tie arī apstiprināja šīs turpmākās eh, turpmākos soļus. Amerikas konvencijas izstrāde aizņem desmit gadus, un tāpat mm, Mm, eh, process eh, turpinājās un eh, tika pieņemts starptautiskā konvencija par civilām politiskajām tiesībām 1968. Mm, gadā. Un tad nu, tika izskatīta šīs um, savietojamības starp universāliem instrumentiem un vietējiem, tostarp Amerikas konvenciju. Pēc tam bija arī San Jose, Kostarikā tika um, noturēt uh, konferenci, kur tika pieņemta Amerikas konvencija. Un uh, San Jose mm, pakts stājās spēkā 1978. gada 18. jūlijā, un uh, tur mm, bija 11 ratifikācijas. Tur ir noteiktas um, individu tiesības un pienākumi. Otrajā daļā Amerikas konvencijā tiek noteikti aizsardzības līdzekļi. Uh, Eh, kur ir mm, eh, jārisina atbilstības jautājumi, mm, eh, kas saistīti ar pušu apņemšanām un saistībām konvencijas priekšām. Mm, komisija ir galvenais Amerikas satorganizācijas institūts. Uh, Un eh, šī eh, sistēma lielā mērā balstījās Eiropas sākotnējā sistēmā, un mm, tur ir divu institūciju mehānisms ņemts eh, vērā. Tātad, ja pirmajā līmenī netiek atrisināti pārkāpumi, tad komisija var uh, iesūdzēt štatu mm, tiesā. Un mm, tad mm, bija arī citi Amerikas cilvēktiesību līgumi. Komisija strādā balstoties uz trīs pīlāriem, tiek izskatīti petīciju gadījumi. Mandāts tiešām ir unikāls, un uh, tur ir septiņi komisāri un uh, izpildu sekretariāts uh, darbojas, kuram ir kompetence pār 35 mm, dalību valstīm. Uh, Tāpat tiek aizsargātas eh, sievietes, migranti, bērni, pilsauģi, ehm, pirmdzimti, eh, iedzimtie cilvēki, cilvēktiesība SLGBTI, eh, cilvēki, kuriem atņemta brīvība. Mm, tāpat ir divi īpašie ziņotāji par um, izteiksmes brīvību un sociālo ekonomisko kultūras un vides tiesību ievērošanu. Uh, Komisija izdod rīkojumus par piesardzības pasākumiem, lai pasargātu cilvēkus, kas atrodas um, bīstamos apstākļos. Tāpat uh, uzklausa arī sūdzības par cilvēktiesību pārkāpumiem. Uh, ir arī samierinošā vāra mūsu komisijai, lai būtu miermīlīgi risinājumi. Tāpat ir arī uh, rationāe personāe, mm, ko var iesniegt jebkura persona vai NVO no dalību valstīm. Un eh, tikai mm, puses mm, šajā komisijā var iesniegt lietas tiesas priekšā un mm, eh, Tāpēc tiesas piekļuve ir atkarīga no komisijas lēmuma par lietas pieņemamību un tās slēdzienu par to, vai tiesa ir kompetenta un tiesai risina savas kompetences jautājumus, bet strīdīgos gadījumos tiesa pieņem lēmumu par valstu atbildību pienākumu pārkāpumu gadījumā. Tiesa rēģē uz dalību valstu uh, pieteikumiem vai organizāciju pieteikumiem attiecībā uz to, cik samērīgas ir vietējās normas ar Amerikas konvenciju vai citu instrumentu interpretāciju. Šodien tiesa ir izdevusi 24 konsultatīvos atzinumu par dažādiem tematiem. Un ir izstrādāti arī standarti cilvēktiesību pienākumiem valstīs. Nu, e, prakse veidoja starptautiskās tiesības, bet vēl pirms tam bija komisijas un tiesas lēmums, kas e, palīdz interpretēt tiesību normas. Komisija un uh, Komisija ir pieņēmusi progresīvu interpretāciju, izstrādājot cilvēktiesību principus, kas ir um, iestrādāti pamatinstrumentos šajā saistībā. Uh, tiesa ir noteikusi, ka interpretācija ņem vērā izmaiņas laika gaitā un pašreizējos apstākļus. Tāpat mm, citu starptautisko normu interpretācija nevar tikt izmantota, lai ierobežotu tiesību Mm, izmantošanu. Un š, līdz ar to vajadzētu pēc iespējas atbilstošāk interpretēt šo piemērošanu. Un tā tad ir izstrādāta sistēma, lai atbalstītu cilvēktiesības un e, īstenojot sev doto uzdevumu komisiju un tiesa atsaucas uz universālo deklarāciju mm, un īpašajām procedūrām uh, kas ir iedvesmojušas tiesību aktu radīšanu vairākos lēmumos. Un mm, tāpat tika pieņemta kopīga deklarācija mm, starp ANO augsto komisāru cilvēktiesību jomā un Amerikas komisija 19. novembrī 2017. gadā. Tāpat ir izveidots sadarbības mehānisms ar Eh, cilvēktiesību komisiju tā, lai veicinātu apmainīšanos ar pieredzi un izstrādāt kopīgas rīcības. Šodien eh, mm, Amerikas komisija pievienojas Eiropas parlamentam atceļu, atceroties deklarāciju un arī to, kas ir teikts preambulā Amerikas eh, puse arī mm, atzīst cilvēku tiesības un vienlīdzīgas uh, vīriešu un sieviešu tiesības un turpina veicināt sociālo progresu uh, un labākus dzīves standartus plašākas brīvības labad. Paldies Garcijas kungam no Amerikas uh, cilvēktiesību komisijas tagad uh, Lumbū kungam vārds. Labvakar! Es vispirms vēlos pateikties šī augsta līmeņa dialoga organizatoriem, kuri ir arī uzaicinājuši Āfrikas vispārējās cilvēka tiesību komisijas pārstāvjus. Es arī īpaši pateicos Antonio Tajānī Eh, kurš ir Eiropas parlamenta priekšsēdētājs, un arī Stavros Lavrinīdis kungam. Eh, Āfrikas Savienības 63. Eh, sesijā organizēja pasākumus, lai atzīmētu vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 70. gads kārtu, un šajos pasākumos piedalījās gan nevalstiskās organizācijas, gan arī Āfrikas Savienības sesijā mēs pieminējām šo gadskārtu. Un e, vispirms es vēlos izteikt pateicību nevalstiskajām organizācijām, kas piedalījās deklarācijas rakstīšanā un arī personībām, kuras ir iegājušas vēsturē. Renē Kasānam no Francijas, Čāngam no Ķīnas, Fernandam Deusam no Beļģijas, Santa Krusam no Čīles, uh, Eh, Žārlām Malikam no Libānas, Madāmai eh, Franklinai, Delano Rooseveltai no ASV un eh, Džanam Hamfrijam no Kanādas deklarācijas 70. gada diena ir iespēja izvērtēt uh, sasniegumus un arī neveiksmes un domāt par to, ko darīt nākotnē, lai īstenotu vispārējo cilvēku tiesību deklarāciju, lai atgādinātu par vērtībām, kas ierakstītas šai deklarācijā un vēlreiz apliecinātu mūsu uzticību šīm vērtībām. Uh, Ņemot vērā to, ka Āfrikas piedalīšanās šai procesā bija ierobežota eh, tā laika politiskajā eh, kontekstā, tikai trīs eh, Āfrikas valstis piedalījās teksta sagatavošanā un apstiprināšanā 1948. gadā Liberija balsoja par uh, un par nobalsoja 48 valstis. Dienvidu Āfrikas Savienība atturējās un Eģipte izteica filozofiska rakstura iebildumus. Gribu atgādināt, ka neviena valsts toreiz nebalsoja pret. Un mēs Āfrikā uzskatām, ka šī deklarācija ir pirmais dokuments, kas nosaka eh, cilvē, eh, cilvēces uh, eh, pamatvērtības. Uh, šī deklarācija nosaka uh, to, ka ir uh, jāatzīst uh, brīv, tiesības un brīvības un tās uh, jāīsteno. Āfrikas vienības organizācija, kas tagad ir Āfrikas Savienība, 1965. gadā pēc 17 gadiem apstiprināja uh, pievienošanos uh, deklarācijai, uzskatot to par uh, stabilu pamatu miermīlīgai, auglīgai sadarbībai starptautiskā mērogā cilvēku tiesību jomā. Eh, Āfrikas eh, cilvēku tiesību harta tika eh, pieņemta 1981. gadā un pauda Āfrikas uh, valstu vēlmi dot savu ieguldījumu cilvēku tiesību uh, vispārējībā, uh, ņemot vērā kultūras īpatnības. Nu, e, cilvēktiesību deklarācija bija svarīgs iedvesmas avots Āfrikas e, cilvēktiesību hartas autoriem. Ir arī e, pastiprināti atsevišķas normas šajā deklarācijā ņemot vērā Āfrikas kontekstu. Un ir arī uh, Ehm, noteikts tas, kā saskaņojas Āfrikas harta darbība ar ANO mehānismu. Ehm, vispārējā cilvēka tiesības deklarācija rosināja pastāvīgas debates Āfrikā par to, kā tiesiskā veidā nodrošināt cilvēku tiesību aizsardzību un šīs pilnvaras ir uzticētas Āfrikas cilvēku un tautu tiesību komisijai. Vispārējā cilvēku tiesību deklarācija ir atsauces un iedvesmas avots Āfrikas uh, cilvēktiesību hartai. Šī harta ir kā kompromisa dokuments, ņemot vērā, ka bija jāsaskaņo ļoti atšķirīgi politiski viedokļi uh, un jāceras, ka deklarācijas uh, normas ir precīzākas uh, nekā hartas panti, kas dažkārt uh, ir vispārīgāki un ir arī paredzēti uh, ierobežojoši nosacījumi. Šī harta tika izveidota, kad Āfrikā valdi pie varas bija vienīgā eh, vienotā partija un netika uh, īstenots tiesiskas valsts principi. Eh, ir daudz normas eh, šajā hartā, kas atspoguļo eh, vispārējās cilvēktiesību deklarācijas normas. Piemēram, otrais pāns, kas pārņem pirmās panta normas vai trešais Āfrikas hartas pāns pārņem deklarācijas septīto pantu. Un tāpat var salīdzināt arī citus uh, pāntus, kas, eh, kur ir pārņemtas eh, deklarācijas normas vai tās eh, pa, citādi formulētas. Uh, vispārējās cilvēku tiesības deklarācijas auto, viens no autoriem Rene Kasans uh, salīdzināja uh, ANO deklarāciju ar uh, triptihu, bet Āfrikas harta ir svarīgs ieguldījums īstenojot juridisko vispārējību cilvēku tiesību jomā Āfrikā. Uh, Tāpat svarīga ideja ir uh, sadarbība starp dažādiem ANO mehānismiem un Āfrikas mehānismiem. Šāda sadarbība ir nepieciešama, jo valstis, kuras ir parakstījuši šo dokumentu, apliecina gribu sadarboties efektīvi ar ANO struktūrām, garantējot pamat tiesības un brīvības. Tāpat ir arī Uh, atklātas jaunas jomas uh, til, tiesību jomā, uh, ko var īstenot tikai ANO mehānismu ietvaros. Mēs tāpat varam sev uzdot jautājumu, kā cilvēku tiesības ietekmē dronu izmantošanu cīņā pret terorismu, piemēram, Mālī, uh, vai kā eh, vārda brīvību eh, ietekmē internetu plaša izmantošana mūsdienās. Vispārējā cilvēku tiesību deklarācija ir ietekmes avots cilvēku uh, tiesību principu tiesiskai aizsardzībai Eiropā. Un u, ir uzdots uh, Āfrikā cilvēku tiesību aizsardzību īstenota uh, tiesai un Āfrikas cilvēku tiesību komisijai deklarācijā ierakstītā cilvēku tiesību aizsardzība ir arī ierakstīta atbilstošos tiesiskos instrumentos. Sākotnējā cilvēku tiesību deklarācijā bija paredzēts 20. pāns par uh, lūgumu rakstu iesniegšanu, kas pēc tam šajā deklarācijā neparādījās, bet šis princips ir īstenots Āfrikā, Āfrikas hartā. Tāpat arī uh, 38. pāns uh, projektā, uh, ko bija uzrakstījis Renekas Sāns, uh, Uh, paredzēja administratīvās vai juridiskās pārsūdzēšanas iespējas, un šāda sistēma šobrīd darbojas Āfrikā. Un uh, jāsaka, ka uh, mēs esam atbildīgi gan Āfrikas Savienībā, gan Eiropas padomē, gan Eiropas Savienībā par uh, deklarācijā ierakstīto tiesību īstenošanu. Paldies! Thank you, Professor Lum. Liels paldies jums, profesor Lumbu, par šo Āfrikas perspektīvu. Un nu vārds Kataržīna Gada Frācē. Lūdzu. Thank you very much. Um, our office. Liels paldies. Arī mūsu birojs ir ļoti pagodināts par iespēju piedalīties šajā ļoti svarīgajā svinību dienā. Bet šodien nedari, nestāstīšu, ko dara mūsu birojs. Tā vietā runāšu par kādu citu jautājumu, kas tika uzdot šai paneļa diskusijai. Kā sasniegt plašākas sabiedrības uh, daļas un lokus un stāstīt par cilvēktiesību nozīmi? Ko domājam par vispārējām cilvēktiesībām un kādēļ jāpievērš uzmanība? Tas nav tikai tādēļ, ka pati esmu psiholoģe pēc izglītības, bet es tiešām uzskatu, ka tas ir būtiski svarīgs jautājums visām reģionālām un starptautiskām organizācijām. Mēs bieži vien domājam, ka svarīgs ir tikai tas, ko mēs sakām ļaudīm par universālām cilvēktiesībām, bet svarīgāk ir tas, ko viņi dzird un saprot. Pirmā lieta, par ko gribētu runāt, tas jau izskanēja. Uh, nepieciešamība pēc tā, ka piešķiram cilvēcisku seju vispārējām cilvēku tiesībām. Šis slavenais citāts, Eleonoras Rūzolts citāts, izskanēja nereizi vien, necitēšu atgādināšu, tikai viņa teica, ka tām nav nozīmes, ja vien tām nav nozīmes atsevišķām personām pasaulē. Un mums ir pētījumi, kas to apstiprina. Mums ir pētījumi no apvienotās karalists, kas pētīja, kā tiek uztverts cilvēktiesības. Tika identificēta ap, aptuveni 40% grupa, kam ir neskaidra nostāja, un neskaidra nostāja viņiem bija tādēļ, ka viņi neredzēja, kā vispārējās cilvēktiesības skar viņus. Bet tik līdz šīs uh, saikni tika atrasta, viņi pie, kļuva par atbalstītājiem. Un ir daudz pētījumu politiskajā psiholoģijā, kas uh, parāda, ka cilvēkiem rūp cilvēki. Bet jautājumi, kas tiek pasniegti abstraktā žargonā vai milzīgos ciparos, visticamāk raisīs uh, vienaldzību, jo lielāks cipars, jo mazāka iespēja cilvēkam tikt, um, tātad just uh, līdzjūtību. Šis feno, šim fenomenam psiholoģijā ir arī nosaukums. Uh, bet jājautā, vai mēs kā reģionālas organizācijas to pamanām. Man šķiet, ka mums vajadzētu labākus rezultātus sasniegt. Tas tika minēts jau arī iepriekš. Skaidrot, kādēļ eh, starptautiskās konvencijas un juridiskie standarti ir būtiski svarīgi ikvienam, ko šie vārdi nozīmē un kā mēs tos varam piesaistīt individuāliem stāstiem, ikdienas situācijām, kas cilvēkiem rūp. Mums ir jābeidz izmantot abstrakts žargons, runājot par šīm lietām. Sniegšu kādu piemēru no starptautiskas organizācijas piemēra. Daudz Tātad tika iesaistītas ieinteresētās puses iekļaujošās darbībās, aizsargājot sievietes. Nu, ja šāda veida formulējums ļauj jums, jūs iepriecina par to, ka sievietēm tagad ir daudz vairāk iespēju, apsveicu. Uh, Bet mums ir jāizvairās no tā, ka izmantojam milzīgus ciparus, kā piemēram miljoni cieši no rasisma un tad gaidīt no cilvēkiem empātiju. Otra lieta, par ko gribētu runāt - pārmērīga cilvēktiesību specializēšana. Par, jau, par to jau tika runāts tad, kad uh, iepriekš tika skaidrots, tika minēts, ka vienīgā uh, vienīgais kvalificējušais faktors ir tas, vai esi cilvēks vai nē, jo visiem cilvēkiem pienāks visas tiesības un to realizēšu. Bet tas, kā mēs to formulējam, bieži vien mēs runājam par sievietēm, minoritātēm, migrantiem un to tiesībām, it kā tie, tās būtu atšķirīgas tiesības, kas ir pārējiem cilvēkiem, kas nav sievietes migranti. Un mazais sargātās grupas, protams, jā, ir ļoti svarīgas un pie, ar tām ir jā, jāturpina darbs. Uh, bet specializējot mūsu signālu, runājot par atsevišķām grupām, mēs radām iespaidu, ka cilvēktiesības attiec tikai uz dažiem cilvēkiem, un tad nebrīdīsimies, ka cilvēki mums saka, un tas ir citāts jums, vienīgi, jups rūp vienīgi Roma un migranti, ne mēs. Mēs bieži vien runājam arī par atsevišķām tiesībām. Uh, politiskā dalība, sabiedriskā dalība, tie, tiesības uz reliģiju, mēs tās ne, neieliekam tādā vispārīgā universālā kontekstā un neradam iespaidu, ka tās būtu atsevišķas tiesības paralēli visam citam un ka cilvēktiesības var būt selektīvas. Tiem, kas uh, apšauba cilvēktiesību satvaru, tie, viņi ļoti veiksmīgi izmanto šos trūkumus, viņi saka, ka netiek pārstāvēta cilvēka parastā viedoklis, uh, Un viņi saka, ka te, tātad, tas, par ko mēs iestājāmies, ir izdomāti draudi. Viņi saka, ka dažas cilvēktiesības ir svarīgākas nekā cits, un šāda selektīva tiesība īstenošana ir iespējama. Da, dažu tiesības var pārkāpt, ja manas tiesības tiks nodrošināts. Un trešā lieta - negatīvs uh, apstiprinājums no mūsu puses. Mēs dzirdējām par pozitīvo stāstu, izplatību cilvēktiesību progresa panākšanā, un manuprāt, šeit vajadzētu tiešām kopīgus pūliņus. Dažiem no jums, kas varbūt zinās Roslinga kunga aizsākto projektu, lielākā daļa pētnieku studi, tātad studentu Davosas fórumā, diemžēl nepamana progresu un neatzīst. Tas ir tādēļ, ka viņiem ir uh, personīgai aizspriedumi, balstīti viņu kopienā ģimenē, novecojuši fakti, pateicoties novecojušai izglītībai un mēdīju sniegtā informācija, mēdīja bieži vien izceļ pārmēru neparastas lietas. Un mēs arī zinām, ka ja ir pierādījumi, kas kādu viedokli apstiprina, tad uh, šis viedoklis tiks stiprināts, bet Tieši pretēji notiks tad, ja būs pretarguments. Tātad, mēģinot kliedēt mītu par uh, vispārējām tiesībām, tā rezultātā cilvēki atcerēsies, diemžēl, mītu nevis šo patiesību. Un, ja cilvēkam ir nenozīmīga, neviennozīmīga attieksme par, pret cilvēktiesībām un viņš saņem nepatiesu uh, informāciju, visticamāk tā rezultātā šī negatīvā attieksme tikai pieaugs. Dodot datus un informāciju, tas vēl nenozīmē, ka cilvēki mainīs savu uzvedību. Tā gan ir kļūda, ko mēs pieļaujam. Uzvedību ietekmē dažādi faktori, un viens no uh, pamata dzinuļiem um, cilvēku um, tātad uzvedībā ir vērtības. Pētījumi mums rāda, kādas vērtības simboli var mobilizēt atbalstu vispārējām cilvēktiesībām un kas šo atbalstu mazina. Un tai pašā laikā starptautiskās organizācijas bieži vien rīkojas tā, it kā kognitīvā psiholoģija mums neko nebūtu iemācījusi. Mēs pārsvarā koncentrējamies uz negatīvo. Mēs runājam par cilvēktiesību pārkāpumiem, izaicinājumiem aizsardzības jomā, un, protams, ka tie visi ir īsti un par tiem ir jārunā. Tomēr mēs tikpat daudz nerunājam par labajiem progresa piemēriem un labiem uh, piemēriem, ka cilvēktiesības aizsargāts. Nu, piemēram, Pitsburgā šaušanas uz, uh, gadījums. Lielākā daļā starptautisko organizāciju nosodīja šo lietu, un pareizi arī, ka tā. Pēc divām dienām musulmaņu kopiena savāca vairāk nekā 100 tūkstošu ASV dolāru, kas atbalstīja uh, šīs kopienas uh, ebreju biedrus. Burvīgs piemērs uh, rūpēm solidaritātei, kas ir pamatā cilvēktiesību deklarācijai. Tikpat skaļi uh, pateicību par solidaritātes izrādīšanu gan neviens neminēja mēdījos. Tad, kad pārsvarā tiek lietota negatīva teksta redakcija, runājot par vispārējām cilvēktiesībām, mēs varam um, radīt iespēju, ka cilvēktiesības rada problēmas. Tā vietā, lai tās būtu drošības sajūta un cerība, mēs runājam par bailēm. Un cilvēki, kas uh, um, ir cilvēki, kas uh, um, var. Uh, kuriem tas var izraisīt ļoti asu reakciju un nevēlamas sekas. Turklāt, ja mēs runājam tikai par izaicinājumiem, mēs uh, bieži vien uh, kādā brīdī mums vairs neticēs, jo mēs jebkurā gadījumā pastāvīgi runājam par vienu un to pašu. Cilvēki uztver cilvēktiesības kā ko tādu, kur neko jau vairs nevar izdarīt, jo visu laiku ir problēmas, tādēļ jēgas, ko darīt, arī nav. Un pēdējā lieta mums visiem ir uh, jāiekļauj visa sabiedrība tiesība aizsardzībā, bet kamēr mēs paliksim savā komforta zonā, mēs savu mērķi nesasniegsim. Mēs vienmēr sazināmies ar vieniem tie pašiem ekspertiem, akadēmiskajām iestādēm, domnīcām un tā tālāk. Nu, OECD bieži vien tiek dēvē, dēvēts vienkārši par uh, konferenču centru Eiropā, nu it kā smieklīgi no vienas puses, bet otras puses tā ir tā realitāte, kurā daži cilvēki dzīvo. Mēs nevaram turpināt uh, tikai uh, reklamēt mūsu organizācijas tā vietā, lai veiktu reālu darbu. Bija kāds pētījums, kas to nosauca par runāšanas arhitektūru. Tik atklāts, ka lai arī mēs izmantojam visus pareizos vārdus, iesaisti konsultācijas dialogu un tā tālāk. Vidēji 80% resursu, ko organizācijas izmanto komunikācijai, ir vienveidīgai um, informācijas printēšanai par pašu organizāciju. Nobeigumā man būtu kāds priekšlikums. Kas notiktu, ja nākamgad 2019. gadā tā vietā, lai mēs organizētu vēl vienu konferenci vai semināru, Katrs no mūsu reģionālajiem mehānismiem starptautiskajās organizācijās atliktu šos līdzekļus un kopīgi ar kādu domātu, kā labāk īstenot šo uh, ideju par vispārējām cilvēktiesībām, kas būtu pieejamas visiem. Paldies! Thank you, Ms. Karabha. Liels jums paldies! Paldies par ļoti skaidro uzrunu! nu dodu vārdu profesorai Beātai Rūdolfai. Lūdzu. Excellencies, distinguished colleagues. Paldies, ekscelences, godātie kolēģi. Ir uh, liels prieks būt šeit, pieminot 70. gada dienu universālai cilvēktiesību deklarācijai. Nu, mēs esam uh, piedzīvojuši daudz uh, progresu kopš pieņemšanas 1968. gadā, bet ir arī pretreakciju un prettriecieni šim satvaram. Un es pastāstīšu, ka Nacionālās cilvēktiesība institūcijas atbalsta universālismu un starptautisko cilvēktiesību pienākumu īstenošanu, nodrošinot arī eh, vietējo uh, Mm, atbildības uzņemšanos par cilvēktiesībām, tā lai tā būtu realitāte visiem. 70 eh, gadus atpakaļ pēc diviem postošiem pasaules kariem starptautiskā kopiena atpazina eh, starptautisko mm, šajā deklarācijā, ka brīvība, tiesiskums, miers, attīstība būtu iespējams tikai ievērojot cilvēktiesības, kas ir universālas savā būtībā un neatņemamas. Uh, turpmākajās desmitgadēs tika pieņemti saistoši cilvēktiesību līgumi, un līdz ar to šis kopīgais sasnieguma standarts kļuva par tiesībām. 25 gadus atpakaļ Vīnas pasaules konference par cilvēktiesībām atzina, ka vairāk pūliņu būtu nepieciešams tā, lai cilvēktiesību ievērošana notiktu praksē, un šī iemesla dēļ Uh, valstis apņēmās pastiprināt uh, īstenošanu un pārskata atbildību, jo īpaši mm, tika aicināts katrai valstī izveidot uh, šo mm, tiesību mehānismu uz, uzraudzīšanai, un mm, tāpat tika uzraudzīta cilvēktiesību tiesību uzraudzība un tika izmeklēti cilvēktiesību pārkāpumi. Eh, un tika celtas prasības arī tiesām. Nu, piemēram, eh, Filipīnas institūcijas apgūst pierādījumus nogalināšanas gadījumos lietā par šo gadījumu. Uh, Un eh, tā tad ir centieni novērst cilvēktiesību pārkāpumus. Starptautiski atzītais standarts eh, Nacionālām cilvēktiesību institūcijām mm, ir Parīzes principi, kurus apstiprināja 25 gadus atpakaļ šodien. Uh, Eh, Parīzes eh, principu atbilstošas eh, institūciju pastāvēšana ir pamatindikators 2030. gada programmas 16. mērķī. Un mm, šīs cilvēktiesību aizsardzības iestādes ir neatkarīgas ar plašu mandātu veicināt un aizsargāt cilvēktiesības. tiesības Eh, tās eh, nodrošina, atsaucoties Parīzes principiem neatkarību, plurālismu, efektivitāti un kopā ar globālo uh, eh, NHRI aliansi. Mm, mēs arī veidojam reģionālos tīklus Āfrikā, Amerikas uh, kontinentos, Āzijā, Klusā okeāna zonā un Eiropā. Un, uh, mēs veidojam šo tiltu starp nacionālajām un starptautiskām uh, um, struktūrām, fórumiem, un tādējādi arī novēršam um, cilvēktiesību pārkāpumus. Daudzas um, institūcijas ir izveidojušas agrīnās brīdināšanas mehānismus. Piemēram, Ķenijas institūcija ir mm, apzinājusi šos karstos punktus, kur varētu izveidoties iespējams uh, konflikts vēlēšanu kompaņā un tādējādi saņēma informāciju no iedzīvotājiem. Uh, Nu, to varēja rēģēt ātri, nekavējoties. Un eh, tādējādi mm, var eh, rīkoties ātri un mm, eh, būt atbildīgiem par noteikošo. Tāpat arī veicinam ar šo institūciju palīdzību veidot tiesību satvarus, piemēram, Eiropas tīkls Nacionālo cilvēktiesību institūcijām, NNHRI, Eh, un ir iespējams veikt efektīvas rīcības. Mm, savukārt, raugoties pāri okeānam, NHRI eh, ir veikušas kopīgus iesniegumus mm, Ameriku, Amerikas eh, cilvēktiesību komisijās par gadījumiem, kur bija kādi apdraudējumi tiesību ievērošanā, tāpat arī Āfrikas NHRI tīkls. Āzijas klusā okeāna zonā mm, kur nav eh, reģionālu cilvēktiesību satvara. NHRI eh, sadarbojas ļoti plaši ar ASEAN starp valdību komisiju cilvēktiesību jomā. Nu, un eh, mēs runājam par ļoti svarīgiem cilvēktiesību jautājumiem. 70. gada dienā mēs piedzīvojam pretriecienu cilvēktiesībām, mm, pieaug populisms, autoritārisms. Uh, Un eh, tas eh, veido mm, eh, tādu arī narratīvu pret cilvēktiesībām. Tiek apšaubīta un izaicināta konsekvence Eiropas pārdomēju un Amerikas cilvēktiesību sistēmām. Mēs arī dzirdam debatas par to, cik atbilstoši ir cilvēktiesību starptautiskie standarti. Uh, NHRI var mm, palīdzēt eh, šajā situācijā, eh, bet ir arī vietējās iestādes, kuras eh, tuvina šos principus pašiem cilvēkiem. Tādējādi arī mm, vietējie var uzņemties atbildību un atbalstīt universālo normu piemērošanu dažādos vietējos kontekstos un NHRI Šīs institūcijas arī satuvina iesaistītās puses, cilvēktiesību aizstāvis, un gan GNHRI nesenā Marakešas deklarācija mm, eh, ar reģionālajiem plāniem palīdz aizsargāt demokrātisko telpu valstī un atbalstīt cilvēktiesību aizsargātājus. Uh, Tas ietver sevī mm, pārkāpumu novēršanu un agrīnos brīdināšanas no mehānismus. NHRI rīcības plāns ir šodien mm, palaists, iedarbināts, un eh, ar to var iepazīties arī pie ieejas dāmas un kumbi. Eh, ir jāmudina mm, arī nacionālos mm, partnerus veidot ciešākas sadarbības un arī īstenot ES hartu. Trešajās valstīs NHRI sniedz informāciju mm, ES delegācijām, mm, piedalās cilvēktiesību dialogos vai progresa ziņojumos un veids kopīgus projektus, lai palīdzētu vairāk iesaistīt e, vietējās puses darbā ar Eiropas Savienību. Tad tējādi NHRI ir uzticami mm, Mm, darboņi un sniedz telpu atvērtam dialogam. Un šī svarīgā e, e, institūciju NHRI loma ir tikusi atzīta mm, rīcības plānā par cilvēktiesībām un demokrātiju, un Eiropas Savienība ir arī apņēmusies atbalstīt NHRI Um, tādu institūciju un Parīzes principu atbilstības nodrošināšanu to starp tādās situācijās, kur NHR ir apdraudēta, kā piemēram Filipīnās vai Sierra Leonē. Un vēl bez šī politiska atbalsta es atbalsta GNHRI un um, reģionālos tīklus, lai veidotu um, papildus spējas un um, viedokļu apmaiņas starp kolēģiem. Uh, Mm, mums ir jāpadara cilvēktiesību mm, eh, ievērošana mm, kā realitāte visiem, un eh, tur ir jāveido arī turpmākie procesi, lai parūpētos par to, ka sasniegtais kaut kur nepazūd, un mēs eh, gaidām jaunu rīcības plānu cilvēktiesības un demokrātijas jomā, lai iekļaut NHRI un daudzgadu finanšu uh, Mm, schēmu, mm, nu, lai tā iekļautu un atzītu NHRI kā būtiskus partnerus. Dāmas un kungi, mums jāstrādā kopā, NHRI, pilsoniskā sabiedrība un Eiropas Savienība kopā var atbalstīt starptautiskos un reģionālos cilvēktiesību mehānismus un var atbalstīt arī universālo cilvēktiesību standartu īstenošanu, kā tas bija paredzēts universālā cilvēktiesība deklarācijā 70 gadus atpakaļ. Kopīgi rīkojoties, mēs varam padarīt multilaterālo cilvēku tiesību sistēmu par realitāti, sniedzot arī vietējiem iesaistes sajūtu un dalību mm, spēcīgos reģionālos satvaros. Gan Rienri un Enherī jau ir gatavi strādāt ar jums, tā lai ik viens varētu izbaudīt vispārējās cilvēktiesības un lai tās mūs vienotu šajā dažādajā pasaulē. Lies paldies! Vielen Dank, Frau Professor Rudolf. Paldies, profesor Rudolfa. Un tagad vārds mūsu pēdējai runātājai, eh, profesorai Palmaterai no Kanādas. Lūdzu. Esmu eh, no eh, suverēnās mikvam nācijas pārstāve. Eh, Kanādā. Es gribu teikt, ka ir liels gods, eh, ka mani uzaicinājušo sanāksmi pateicos uh, Uh, apakš, uh, cilvēktiesība apakškomitejas priekšsēdētājiem Antonio Pancēri un visiem apakškomitejas locekļiem pateicos par iespēju pastāstīt uh, manu skatījumu uz cilvēku tiesību nozīmību globālā kontekstā. Dažkārt mēs tik ļoti daudz runājam par sasniegumiem, par likumiem un politiku, un mēs jūtamies ļoti labi un uh, Uh, atslābināmies un mēs kļūstam mazāk modri raugoties uz to, kas notiek ar cilvēkiem visās pasaules valstīs. Jā, ir tāda tendence, ka jūs dzirdat uh, par kaut ko pozitīvu, tad it kā nevēlaties redzēt neko sliktu un nepatīkamu, bet uh, ja runājot par uh, pamata uh, tautu cilvēku tiesībām, ar šo jautājumu jānodarbojas ne tikai valdībām, bet arī mums, un mums ir jāinformē, jāmobilizē pamata iedzīvotāji, lai viņi uzņemtos vadošo lomu cīnoties par pamata tautu tiesībām. Un uh, Uh, ir svarīgi, lai šīm kopienām būtu cerība. Ja šādas cerības nav, tad ir liels uh, pašnāvību skaits. Uh, Un nācijām ir jābūt pietiekam drosmīgām, lai parādītu piemēru, ne tikai jādara, jārunā par pozitīvo, bet arī jārunā par tām lietām, kas nenorit tik labi, kā tām vajadzētu būt. Es runāšu par Kanādu. Kanāda ir viena no pasaules lielākajām, bagātākajām valstīm. Tajā ir apņēmšanās īstenot multikulturālismu, imigrāciju, ievērot cilvēku tiesības. Mēs piedalāmies visās ANO līgumu struktūrās, mēs esam apņēmušies īstenot uh, visas tiesības un brīvības, tā skaitā dzimumu līdztiesību un preses brīvību un respektēt pamat iedzīvotāju uh, tiesības. Un ANO uh, cilvēku attīstības indeks mūs vienmēr uh, ierindo desmit labāko vidu. Un ļoti daudzi cilvēki vēlētos dzīvot uh, Kanādā, bet ja mēs palūkojamies uz pamata uh, iedzīvotāju situāciju, tad šis cilvēka attīstības rādītājs noslīd uz 48, 57, 63 vietu aiz Čīles, Argentīnas. Un e, šeit e, parādās milzīga pretruna, kas pastāv mūsu valstī. Un īpašais e, ANO referents pamatiesību uh, pamatautu tiesību jautājumos eh, norādīja uz šo satraucošo kontrastu un pretrunu. Un uh, nav. Eh, Kanāda šobrīd arī nepārkāp nekādas cilvēku tiesību standartus uh, šai jomā, bet eh, tādēļ mums ir jābūt pie, uzmanīgiem, pievēršot uzmanību atsevišķām cilvēku grupām. Šie pamatiedzīvotāji Kanādā ir tikai 5% no kopīgā iedzīvotāja skaita, bet 20% no viņiem nav pieejams tīrs dzeramais ūdens. Eh, tāpat 20 eh, Eh, liels skaits šo cilvēku ir bezpajumtnieki un atsevišķos reģionos pat 80-90% no viņiem ir uh, bezpajumtnieki. Arī veselības uh, situācija ir slikta. Šie cilvēki cieš no hroniskām slimībām un viens no biežākiem nāves cēloņiem ir pašnāvība. Un uh, Eh, Kanādā ir bijis visaugstākais pašnāvību rādītājs visā pasaulē, un kā tas eh, tā var būt? Eh, Tāpat sievietēm, bērniem situācija ir ļoti slikta. 60% no šīm ģimenēm dzīvo nabadzībā. Tāpat arī cietumos šo pamatiedzīvotāju īpatsvars ir nesamērīgi liels. Un eh, tāpat eh, atsevišķās iestādēs 98% eh, no iemītniecēm ir pamat iedzīvotāju izcelsmes meitenes. Izskatās, it kā mēs esam sasnieguši progresu, bet tas neatiecās uz pamatiedzīvotājiem. Tālāk par pazudušām, nogalinātām, bezvēsts probūtnē esošām uh, sievietēm Kanādā. Nu, arī šo, šāda situācija it kā neasociējas ar Kanādu. Tāpat cilvēku tirzniecības jomā 40% šīs kopienas pāris sieviešu tiek izmantotas un tirgotas. Un uh, tas ir tādēļ, ka šāda veida noziegumi pret šiem cilvēkiem netiek sodīti. Un starptautiskās organizācijas Human Rights Watch, uh, Amnesty International uh, mūs uh, atbalsta un cenšas pievērst uzmanību. Ja nebūtu šo starptautisko mehānismu, mūs neviens nedzirdētu. Mēs jau gadu desmitiem cenšamies panākt, lai Kanāda rīkotos, bet tikai uh, starptautisko struktūru iesaistīšanās, cilvēku tiesību komiteju iesaistīšanās dod mums iespēju pastāstīt par to, kas notiek un uh, aicināt izstrādāt rekomendācijas un mainīt situāciju Kanādā. Un tādēļ es domāju, ka ir nepieciešami globālie cilvēku tiesību mehānismi, jo mēs saskaramies ar humanitāru krīzi. Un pat, ja uh, Daudz cilvēku domā, ka tās ir saistīts ar uh, Kanādas koloniālo pagātni, ka tā ir vēsture. Nē, tā nav pagātne. Šīs uh, lietas notiek šobrīd piespiedu steri sterilizācija. Turpinās arī šodien. Un ar šādām problēmām uh, civilizētās valsts, attīstītās valstis uh, nav saskārušās jau sen. Varu minēt uh, daudzus piemērus. Ir daudzi eh, arī, kas kritizē ANO eh, līgumu mehānismus, jo eh, šos līgumus ir grūti piespiedu kārtā īstenot, nav tāda piespiedu mehānisma. Bet, ja mēs paskatāmies uz uh, to, ka 70. gados Kanāda atteicās pieņemt likumu, lai novērstu diskrimināciju pret pamatiedzīvotāju sievietēm. ANO uh, rīkojās un atzina, ka tas ir rupšs uh, pakta par pilsoņu un politiskām tiesībām pārkāpums. Un uh, šī situācija pēc tam ievērojami uzlabojās, pēc tam, ka šī starptautiskā uh, Eh, struktūra neatkarīgi izmeklē situāciju un norādīja uz rupjiem pārkāpumiem. Mēs jau uh, gadu desmitiem prasām, lai tiktu izmeklēta uh, šo sieviešu pazušana un nogalināšana. Un uh, arī uh, siev, pamat iedzīvotāji izcelsmes sievietes ASV un Meksikā arī, Meksikā arī ne, nespēja panākt aktīvu rīcību. Un tad ANO uh, instances uh, norādīja, ka tas ir rupšo uh, ties, grupu tiesību pārkāpums un ir jārīkojas. Un tas, protams, nenotika uzreiz, tika sarakstīts viens, otrs, trešais ziņojums. Uh, Un beidzot, Kanādā tika uzsākta izmeklēšana, kas šobrīd vēl turpinās. To mēs nekad nebūtu panākuši bez starptautisko neatkarīgo mehānismu palīdzības. Un tādēļ es gribētu vērsties pie jums visiem Eiropas Savienībā ļoti uzmanīgi raudzīties uz cilvēku tiesību pārkāpumiem, kas notiek citās valstīs, ne tikai par tiem pārkāpumiem, par ko runā uh, Uh, ziņās, bet par visiem pārkāpumiem, arī par tiem, par ko nerunā ziņās. Ja jums šķiet, ka Kanāda situācija kā uz jums neatiecās, es gribu teikt, ka tas attiecas gan uz jums, jo uh, cilvēciskā cieņa, humanitāte ir globāli jēdzieni. Un mēs kā, katrs atsevišķi esam atbildīgi par uh, to ievērošanu Un mēs esam kā globāla saime, globāla ģimene, un e, valstīm ir vienai no otras jāprasa atbildība par savu rīcību, jo ieguvēji būsim mēs visi. Padomājiet par starptautiskiem tirzniecības nolīgumiem. Kanāda pārkāja pamatiesību, pamatiesības in, pamat iedzīvotājiem, lai gūtu kaut kādus komerciālus labumus, bet iedomājieties, ka jūs uh, izraisāt šo pamat iedzīvotāju kopienu uh, bojāēju. Un nevar teikt, ka katram ir tikai uh, jādomā par savām lietām, jāsaka, ka cilvēka cieņa, dzīvība uh, rūp mums visiem. Un svarīgākais jau ir nav tas, cik uh, ir likumi pieņemti, uh, bet svarīgākais ir, kā šie cilvēku tiesību likumi tiek īstenoti. Nav arī svarīgi, vai ir uh, garš saraksts dažādām programmām, bet uh, svarīgākais, vai cilvēki gūst reālu atbalstu. Un mums visiem būtu jābalstās uz cilvēku tiesību principiem, pārvaldot globālo kopienu. Šeit nav runa par kaut kādu sacensību, bet par cilvēcisko cieņu, un tas ir galvenais likums. Paldies! Thank you, prof... Liels paldies profesorei Palmaterei par aizkustinošo uzrunu. Jūs jau noteikti zināsiet, ka Eiropas parlamenta cilvēktiesība apakškomiteja pirms divām nedēļām apmeklēja Kanādu. Nu pat lasīja pirmos ziņojumus Dāmas un kungi! Piecas desmit pāri pulksteni septiņiem mums darbu vajadzētu pabeigt, jo paralēli notiek vēl viens pasākums, kur jūs visās taicināt, tādēļ 15-20 minūtes tagad jautājumiem atbildēm četri. Runātāji pieteikušies, lūdzu iekļauties katras divās minūtēs, un tad būt, būs iespēja runātājiem sniegt atbildes uz dzirdētiem jautājumiem. Vispirms vārds Barbarai Lohbīlerei no Eiropas parlamenta, manai kolēģei lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Man būtu komentārs Garcijas kungam. Mēs kā parlaments esam tiešām augstu vērtējuši jūsu darbu sieviešu tiesību feminismu jomā, jo tas, kā jūs pievērsāt šo jautājumu uh, Tātad eh, sabiedrības uzmanība šim jautājumam bija pamats mūsu darbam, jo mēs tagad runājam par to, ka mums jāstiprina vienam otru. Un varbūt kāds jautājums profesoram Goja Lumbu. 2013. gadā daži no mums, tajā skaitā arī es, apmeklējām Āfrikas Savienību. Saprotu, ka Āfrikas Savienības iekšienē cilvēktiesība iestādes un mehānismi ir mazāki nekā tie centieni, kas tiek veltīti konfliktu izskaušanai un, mi un miera nodrošināšanai. Mēs saprotam, ka Adisabebā pilsoniskās sabiedrības struktūrām ir sarežģīti nodrošināt resursus un piekļuvi Āfrikas Savienībai, vai tur kas ir mainījies un vēl. Notika diskusijas par starptautisko kriminālu tiesu un iepriekšējā paneļa diskusijā piedalījās pārstāvi, un viņi ir saņēmuši plašu kritiku no Āfrikas uh, līderiem, un tika teikts, ka tā vietā, lai mūsu kara noziedznieki nonāktu šajā tiesā, mēs dotu priekšroku, ja mēs stiprinātu Āfrikas cilvēktiesību tiesas darbu. Vai šīs diskusijas turpinās? Vai no otras puses, tā kā tik daudzas valsts ir izstājušās, uh, vai šeit ir beidzies viss. Paldies, paldies, Lokbīlers kundze. Livija Olteānu, reliģiskās brīvības aizsardzības pilsoniskā organizācija lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Hello. Uh. Liels paldies, dāmas un kungi, ekscelences. Uh, mani brāļi un māsas cilvēcē. Man ir liels prieks šodien būt šeit. Ļoti augstu vērtēju to, ko Eiropas Savienība dara cilvēktiesību jomā, bet ne tikai Eiropas Savienība, OECD, Eiropas Padome, ANO. Un mana organizācija, es pārstāvu šo starptautisko organizāciju, mēs bijām radīti 1946. gadā, un Rūzvalds kundze bija mūsu pirmā uh, goda prezidenta. Man ir liels prieks pārstāvēt šo organizāciju un gribētu īpaši uzsvērt, ka jā, mums ir jāizstāv otrs vairāk nekā es aizstāvu sevi. Tādā veidā mēs aizsargājam mūsu sabiedrību, mūsu mieru. Rūzvalds kundze jau no paša sākuma, kad viņa kļuva par uh, komitejas uh, ceturto prezidenti, viņa teica, ka pamatiesības ir vienkāršas. Mediju brīvība, sirdsapziņas brīvība, izpausmes brīvība, cilvēka tiesības būt brīvam savās mājās, brīvam no patvaļīgiem arestiem un sankcijām un pārmeklēšanām. Nevajadzētu runāt par to, kuras uh, brīvības ir panāktas un aizsargātas, ir jādomā par kopējo virzību. Dāmas un kungi! Uh, Ko es šodien gribu īpaši izcelt? Mums jāstrādā kopā, jāaizstāv reliģijas brīvība, domu brīvība, sapulcēšanās brīvība, visas brīvības, jo tikai tādā veidā mēs aizstāvēsim pamatiesības, ko vajag aizsargāt mūsu sabiedrībās. Un mans jautājums ir jums, paneļa diskusijas dalībniekiem. Kā varam izvairīties no tā, ka nacionālā drošība mūsu sabiedrībā tiek izmantota, kas skar migrantus, bēgļus, visas reliģiskās minoritātes. Daudzas valdības mūsdienās tā rīkojas. Austruma Eiropā ir valsts, kura sagatavo likumdošanu par to, ka nacionālās drošības vārdā viņiem būs uh, likums, kas uh, skars uh, reliģiskās minoritātes. Kā aizsargāt mūsu uh, pamatbrīvības. Eiropas Savienība dara visu, kas tās spēkos, lai to nosargātu. Paldies! Paldies, Alteānu kungs! Ačieng Akena no Panāfrikas pilsoņu tīkla. Lūdzu! Oh, okay. Uh, thank you. Paldies, priekšsādātāji. Paldies par doto iespēju izteikties. Man būtu jautājums Remī Lumbū, ka Āfrikā varam garantēt cilvēktiesības, jo īpaši marginalizētām um, kopienām LGBT grupām pret politisku izreikināšanos. Mēs zinām, ka valdības uh, nav sajūsmā par to, ka viņi tās apsūdzēs cilvēktiesību pārkāpumos, tādēļ tās kurina uh, Uh, homofobiju un šo cilvēku tiesības tiek apdraudētas. Eģipte un Ruanda izmanto savu diplomātisko sistēmu, lai uzbruktu komisijai uh, saistībā ar LGBTI tiesībām Āfrikā. Bieži tiek runāts par Āfrikas vērtībām, it kā Āfrikas vērtības būtu atbalstīt uh, ne toleranci un to, ka mēs nevērtējam visus cilvēkus vienādi. Tādējādi ir centieni arī uh, mazināt uh, šo kopības sajūtu, ko esam mēģinājuši izveidot. No otras puses, notiek apspiešana, cilvēktiesības uh, netiek ievērotas, piemēram, Tanzānijā, kur autoritārais režīms uh, vērš ne tikai pret LGBTI, bet arī citiem cilvēktiesība aizstāvjiem. Komisāra kungs, kāda ir jūsu loma un Āfrikas komisijas loma, kad cilvēku tiesībās um, netiek ievērotas un uh, tiek pārkāptas tajā skaitā arī starptautiskie cilvēktiesību instrumenti UDHCR. Un komisāra kungs, kā mēs aizsargāsim Āfrikas mazaizsargāto iedzīvotāju cieņu. Paldies! Paldies, Akina kundze! Vēl viens uh, runātājs, vēl laiks vienam runātājam. Uma Faru Gosman no. Somālijas žurnālistu Nacionālās apvienība. Thank you very much. Liels paldies priekšsēdētājiem. Omāra Farug Osman nāku no Somālijas un man ir liels prieks būt šeit, jo Somālijā mēs cīnāmies ar stigmas kultūru un uh, to, ka cilvēktiesība aizstāvji tiek deliķimitizēti it īpaši tie, kas izsakās uh, uh, un izmanto izpausmes un uh, mm, izpausmes brīvību. Mana valsts ir bīstamākā valsts Āfrikā, kurā strādāt par žurnālistu. Man prieks, ka komisārs Remijs šodien ir ieradies arī parlamentā. Es gribētu saprast, kādas sinerģijas mēs varam attīstīt ar šo stigmatizācijas kultūru, kurā uh, Tiek atņemta leģitimizācija cilvēktiesība aizstāvjiem Āfrikā un Latīņa Amerikā. Kādā veidā, kādas sinerģijas jūs varat izmantot, lai to cīnītos? Un es gribētu paust arī mūsu pateicību Eiropas parlamentam par to, ka esat pieņēmuši šī gada 5. jūlijā rezolūciju par cilvēktiesību situāciju Som Somālijā, stigmatizāciju pret žurnālistiem, arotbiedri ir pārstāvjumi tiem, kas iestājas par uh, uh, kopā sanākšanas un izpausmes brīvību. Paldies! Paldies! Paldies jums arī par pateicības vārdiem parlamentam, ka mēs kā parlaments esam uh, risinājuši svarīgi jautājumu Somālijā. Man nu pat in informēja, ka septiņos pulksteni precīzi ir jāpabeidz darbs. Tas ir saistīts ar tulkiem, jo arī tulkiem ir tiesības pabeigt darbu laikā. Desmit minūtes mums tātad katram paneļdiskusijas dalībniekam tātad divas minūtes. Es zinu, ka nekas daudz tas nav, bet tā būs tomēr jārīkojas. Dzimuma līdzsvers sākām ar vīriešiem. Tagad es domāju, ka varētu pretējā virzienā. Sākumā uzklausīsim mūsu kandidātes runātājas. Rudolf kundze, vai jūs gribētu sākt lūdzu? Question from the gentleman. Paldies sākumā. Reliģiskās brīvības aizstāvi jautājums. Jūs norādījāt uz kādu ļoti problemātisku situācijas attīstības, at, tātad nacionālās drošības izmantošana ar mērķi ierobežot cilvēku brīvības. Tātad, kā jūs minējāt, tās var būt dažādas minoritātes migranti, tie, kas kritizē valdību, un nav šeit vienas vienīgas atbildes. No Nacionālo cilvēktiesību iestāžu skatu punkta mēs Izmantojam dažādas iespējas un pilnvaras. Pirmkārt, konsultējot parlamentu un valdību, mēs aizstāvām to, ka būtu jāievēro samērīguma princips. Mēs norādām uz diskriminējošo pieeju un likuma izmantošanu nevietā un aicinām pārvērtēt likumus un to ietekmes konkrētu ļaužu grupu. Nu, piemēram, Francijas Nacionālā cilvēktiesība komisija, kas arī tā ir rīkojusies uh, ārkārtas situācijā Francijā. Tā, tas bija saistībā ar nacionālās drošības aizsardzību, un tam bija nevēlama ietekme uz minoritātēm. Vēršamies arī tiesās, nonākam tiesās ar konkrētām lietām, vēršamies uh, valsts konstitucionālās tiesās, bet tā ir tā juridiskā puse. No otras puses, protams, mums ir jāstrādā ar sabiedrību, jā, jāiesaistās publiskās debatēs, jācīnās pret retoriku, ka konkrēta grupa ir bīstama. Tātad šāda diskriminējoša retorika ir jāizskauž. Mēs atgādinām politiķiem par viņu atbildību. Arī publiskā retorika ne, neveicināt rasismu vai re, diskrimināciju balstīt uz reliģijas pamata un tiesības uz izglītību. Uh, Tur ir svarīgi nevis tikai atgādināt par to, ka likums ir, bet uh, likt cilvēkiem apzināties, kas ir tās vērtības cilvēktiesību pamatā un ļaut cilvēkiem tikties ar konkrētiem pārstāvjiem no attiecīgajām kopienām. Mēs ļaujam uh, mēģināt norādīt uz solidaritāti. Un tas, ko, tas, kas tika jau teikts arī manā valstī, ceturdaļu miljons uh, cilvēku devās ielā, sakot, ka esam nedalāmi, sabiedrību nedrīkst dalīt, un mums visiem jāiestājas par cilvēktiesībām, neatkarīgi no tā, kādas mūs, būtu mūsu konkrētās bažas cilvēktiesību jomā. Paldies, paldies, Rudolfs kundze. Gadā pahādze, lūdzu, kundze. Comment on two things. Es komentēšu par divām lietām. Pirmā, uh, reliģijas. Uh, brīvība, pārliecības brīvība, drošība, mēs esam sagatavojuši dokumentu tieši par šo tematu, kur ir šī robežšķirtne, līdz kurai drošību var uh, izmantot kā pamatojumu uh, Uh, tāpat laikā nedrīkst būt apdraudēta reliģiskā brīvība, aizbildinoties ar uh, nacionālo drošību. Un mēs vēršamies pie valdībām, un te ir nepieciešama politiskā grība, un te es nonāku pie otrā punkta, pie sinerģijas, ko es pieminēju. Uh, Es domāju, ka mums ir iespēja ievērojami uzlabot uh, gan starptautiskos, gan uh, reģionālos mehānismus, mācīties uh, vienam no otra un rīkoties kopīgiem spēkiem, jo ja mēs rīkojamies katrs atsevišķi savā uh, stūrītī, tad šī efektivitāte ir ievērojami mazāka. Paldies! Palmeter, eh, profesor Palmeter, es ļoti uzmanīgi klausījos jūs teikto, jo šorīt atgriezos no Kanādas. Es gribēju uzdot uh, vēl vienu jautājumu. Jūs kritiski vērtējāt pamat iedzīvotāju situāciju Kanādā. Vai ja kaut kas ir sācis mainīties, kopš ir nomainījusies valdība, vai situācija ir tāda pati kā uh, citu valdību uh, Uh, valdīšanas laikā. Paldies! Uh, jā, šo jautājumu cilvēki no citām valstīm mums uh, bieži uzdod, jo iepriekšējās valdības bija ļoti negatīvi noskaņas pret pamatiedzīvotājiem, teica, ka viņi apdraud nacionālo drošību. Un tagad mēs dzirdam, ka šīs attiecības ar pamatiedzīvotājiem ļoti svarīgas, ka uh, tiks aizsargātas uh, viņu tiesības, bet patiesībā situācija ir vēl ievērojami pasliktinājusies. Un arī šis uh, jautājums par uh, nacionālo drošību un cīņu pret starptautisko terorismu tagad uh, tiek izmantot kā iegānsti, lai ierobežotu pamata uh, tautu tiesības un ir uh, pieņemts likums par cīņu pret terorismu. Uh, šeit ir vēršanās pret visiem, kas varētu kaut kā ietekmēt starptautisko diplomātiju vai infrastruktūru, un tas ļoti negatīvi ietekmē pamatnāciju, pamatiedzīvotājus, kaut arī vienmēr viņu uh, cīņa ir bijusi miermīlīga, atsakoties no ieročiem bet tagad mm, šos cilvēkus nekas vairs neaizsargā pret policijas vardarbību, un mums ir jāskaidro kanādiešiem, ka vai visiem mums jāskaidro, ka šie likumi ir tik plaši, plaši un visaptveroši, ka tie ierobežo ne tikai šo pamattautu tiesības, tie varētu attiekties uz ikvienu. Uh, un uh, mēs uh, prasām, uh, lai uh, uh naftas cauruļvādī neiet pa pamatau teritorijām, bet, nu, viss tiek noraidīts, ir atteikums, un uh, būtībā šis jautājums ietekmē arī starptautisko tirzniecības nolīgumus. Paldies, profesore Palmeter, tagad vārds Garsīs kungam. Paldies! Es gribu uh, vērsties pie, mm, pie deputāts, kura jautāja par šo starptautisko sistēmu attiecībā uz sieviešu tiesību jautājumiem. Es gribētu minēt svarīgu elementu, uh, runājot par starptautisko cilvēku tiesību organizāciju darbību. Uh, tātad vai valsts sadarbojas ar šīm organizācijām vai ne, organizācijas var kaut ko reāli panākt tikai tad, ja attiecīgā valsts vēlas ar šīm organizācijām sadarboties. Uh, Amerikas tiesā 2009. gadā tika iesniegta prasība pret Meksiku uh, runājot par Čivavas štata raktuvēm un šī tiesa uh, atzina, ka uh, ir atbildīga gan Meksika, gan arī uh, ir starptautiskā atbildība, un tika prasīts, lai Meksika īstenotu politiku, novērš, novēršot uh, sieviešu slepkavības feminicīdu. Protams, Meksikā ir pievienojusies Amerikas uh, uh konvencija atzīstot šīs tiesas jurisdikciju. Šobrīd tikai 20 Amerikas valstis ir atzinušas šo jurisdikciju. Un eh, tātad jurisdikcijas atzīšana ir saistīta ar diplomātiju un to, protams, uh, varētu arī Eiropas parlaments atbalstīt šīs idejas, un tad mēs varētu efektīvāk darboties. Kanāda nav parakstījusi šo manis minēto konvenciju un arī neatzīsta starp Ameriku tiesas jurisdikciju. Paldies Garsīs kungam, profesor Lumbū. Tagad vārds jums, arī jums tik uzdoti jautājumi. Jā. Man būs grūti uz visiem šiem trim jautājumiem atbildēt divās minūtēs. Tā tad jautājums uh, par uh, cilvēku tiesību aizsardzības institūciju nespēju uh, panākt uh, rezultātus, domājot par drošības situāciju, es aicinātu uh, uzlabot sadarbību starp šīm organizācijām, jo šis uh, uh jautājums uh, saistībā ar Adisabēbu un uh, Āfrikas cilvēktiesību tiesu uh, Eh, protams, šie jautājumi ir jārisina, bet es gribu teikt, ka ir izdevies tomēr uzlabot eh, situāciju, stiprināt mieru. Eh, par jautājumu, vai Āfrikā nevarētu izveidot Āfrikas tiesu, nevis vērsties starptautiskajā krimināla tiesā, nu jā, šis uh, projekts pastāv, ka cilvēku tiesību tiesa Āfrikā tiktu aizstāta ar kriminālu tiesu, kas būtu ar plašāku aptvērumu. Šis eh, jautājums eh, tiek risināts, varbūt tas kādreiz arī eh, notiks. Tālāk par LGBT tiesībām. Es kopš 2000. gada jau strādāju pie šiem jautājumiem, un cilvēktiesību aktīvisti vai Uh, tiesību aizstāvi, kas uh, strādā LGBT uh, tiesību aizsardzībā, nu, saskars ar grūtībām saistībā ar Āfrikas vērtībām, kas gan nekur nav uzrakstītas, bet balstoties uz šīm vērtībām, LGBT saskars ar diezgan lieliem sarežģījumiem. Par to, kā labāk organizēt sadarbību starp reģionālām organizācijām, lai nodrošinātu cilvēku tiesību aizsardzību Āfrikā. Es uh, kopš stāšanās amatā strādāju pie cilvēku tiesību aizstāvju uh, Uh, tiesību aizsardzības kodeksā uh, un cenšos iedvesmoties no tā, kas tiek darīts Eiropas Savienībā, bet, protams, visu izšķir politiskā grībā un šie cilvēku tiesību aktīvisti tiešām saskars ar lielām uh, grūtībām Eiropā. Un, nu, mums ir jāatzīst, ka cilvēku tiesību aizsardzība nav noziegums. Nu, tas viss. Paldies! Lumbūkungam. Dāmas un kungi, vēlos pateikties mūsu runātājiem par viņu ieguldījumu. Šovakar dzirdējām, ka reģionālām organizācijām ir liela loma cilvēktiesību aizsardzībā, bet mums ir jābūt proaktīvākiem, lai risinātu problēmas pasaulē. Un tagad, dāmas un kungi, aicinu jūs uh, uh, apskatīt trešajā uh, stāvā Spinelli ēkā izvietoto izstādi, ko viceprezidenta Haidi Haitālā pēc dažām, dažiem brīžiem atklās, un jūs varēsiet arī noklausīties koncertu PHS ēkas uh, pirmajā stāvā, un vēlreiz pateicos visiem, kuri piedalījās šajā diskusijā.